cogido con la silla. <laughs> Siempre tienes bastante espacio por lo que se ve. Buonasera, un saluto ai membri, un saluto ai petenti presenti. Sveicināti, godātie kolēģi, sveicinu arī visus ielūgtos viesus, un kas ir arī iesnieguši lūgumu rakstu Eiropas parlamentam, un līdz ar to pirmais darbkārtības jautājums - darbkārtības projekta pieņemšana. Tātad mēs šodien galvenokārt skatīsim pamatiesību jautājumus Tie ir tieši pamatiesība jautājumi, kas ir vērsti un ir īpaši aktuāli personām ar invaliditāti, jeb īpašām vajadzībām. Un uh, Ketija Sinoda šos jautājumus arī tagad ir apkopojusi mūsu komitejai. Mums šodien sēdē piedalīs arī īpašie pārstāvi e, no fóruma par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā bija sagatavotā deklarācija kur ir arī parakstījuši vairāk nekā miljons personu. Un um, otrajā sēdes daļā mēs galvenokārt izskatīsim otru citu lielo jautājumu, proti tas ir par veselību un uzturu. Un galvenais jautājums šodien būs ģenētiski modificētie organismi, jeb ja pārtiks vielas. Tad uzreiz gribu norādīt, ka 21. Eh, darbkārtības jautājums Tas tiek pārcelts uz, uz rītdienas pēcpusdienu pēc 26. darbkārtības jautājuma. Un vispār runājot par šodienas un rītdienas darba kārtību, arī gribu norādīt tātad eh, par piekto jautājumu, kur ir tieši tad uh, eh, Ketijas sinod, un tāpat arī septītais un astotais jautājums, tas savukārt ir Kaculis kunga jautājums, viņš arī mūs iepazīstinās ar šiem jautājumiem. Savukārt 15. kas ir tieši par bērnu ja, seksuālo izmantošanu, šis jautājums arī tiks izskatīts, un to mūs iepazīstinās Kroja. Savukārt 17. jautājums, sagatavojuši Britu valsts piedarīgais pilsonis Džons Brajans, tas jau ir tad par pārtiks produktiem. Tālāk jūs redzat, Žilda Brēls ir sagatavojis jautājumu, mm, un tā nākamos tālāk arī Roberts Ferkek 28. jautājums savukārt ir paredzēts rītdienas darba kārtībā, un tas ir Vīdzelkunga jautājums. Rītdien vēl notiks arī koordinātoru satnāksme, kas pārskatīja 2009. gada ziņojumu par mūsu komitejas darbu iepriekšējā gadā. Un tas tieši būs arī aktuālais jautājums par biodaudzveidību. Ja nav iebildumu, tad šāda darba kārtība arī stājas spēkā. Tālāk uzreiz ķeramies pie darba kārtības otrā jautājuma. Un tas ir iepriekšējos sēdes protokolu apstiprināšana 23. februāra un 22. un 23. marta sēdes protokolu apstiprināšana. Nodot to balsošanai, tas ir, ja jums nav iebildumi, tad automātiski tas ir apstiprināts protokols. Vēl vēlos no savas puses arī jūs informēt, kolēģi, kā Katrā sēdē, arī šajā, ir jums izdalīts lūgumrakstu saraksts. Un, ja jums arī nav iebildumi pret šo ieteikumu sarakstu, tad tas viss tiek arī apstiprināts. Labi, tālāk ķeramies pie pirmā lūgumraksta mūsu šodienas kārtībā. Tātad tas ir lūgumraksts par pamatiesību ievērošanu no 2009. gada 360, numur 370 un uzreiz dodu vārdu Kariesin Sinatē, lūdzu. Thank you very Paldies, priekšsādātāji. Esmu sagatavojis šo lūgumrakstu, jo mani māc vienkārši nespēja mm, rīkoties, mani tas tiešām satrauc. 2007. gadā Eiropas cilvēku ar īpašām vajadzībām federācija sagatavo deklarāciju, ko paraksta vairāk nekā miljons personu. Es savukārt šo uh, deklarāciju arī popularizēju īrijām. Un mēs redzam, ka tad kopējais atbalsts ir vairāk nekā pusotra miljona, kas ir vajadzīgais, lai pievērstu tiešām Eiropas līmeņa institīvu varētu iedibināt. Uh, Un mēs redzam, ka tas ir speciāla norma, kas tāda ir noteikta Eiropas uh, līgumā, tad Lisabonas līgumā, tad vairāk nekā miljonus paraksti. Un personas ar invaliditāti ir um, ļoti apzinājušies šo Eiropas komisijas izsludināto vienlīdzīgo iespēju gadu. Un lūk, šajā kontekstā mēs esam parakstījuši šo deklarāciju. Īstenībā es tam veltīju visas savas vasaras brīvdienas. Uh, arī aicināt cilvēkus parakstīt šo deklarāciju, aicinot viņus parakstīties šeit jau lap pēc lapas pievienotāji deklarācijas pielikumos. Un lūk, ir tālāk mums arī jāatsauc atmiņā lielā ceremonija, kad toreiz prezidents Poterings un arī komisijas viceprezidente Valstrom norādīja, cik ļoti lielā mērā viņi gatavojas to atbalstīt, ka tas tiks izdiskutēts un ka tieši nopietni jautājumi par uh, īpašām vajadzībām tiks izdiskutēti, ka tas nepaliks tā kaut kur karājoties gaisā un ka tas tiešām tagad būs reāls rezultāts. Un lūk, mēs redzam, ir gadu laikā ir arī izstrādāts vairākas direktīvas, kas ir par speciāliem īpašo vajadzību veidiem. Beidzamo gadu laikā esam ieviesuši arī jautājumu par vecumu, bet viss tas kaut kur ir pačibējis. Tas viss ir kaut kur pazudis. Ja mēs komitejā tiešām varam uzstādīt jautājumu, kad šīs direktīvas parādīsies, es atcaucos arī Poterīnu toreiz sagatavotu vēstuli. Viņš jau vispār nevar to atrast. Viņš nezina, kur tas pazudis, ko tālāk ar to vispār darīt un iesākt. Komisijas atbildē tieši tāda pati. Komisijas attiecīgais ģenerāldirektors arī atkritās no atbildības. Nu, ko mēs varam sadarīt ar visiem šiem um, pierakstītiem papīriem? Tam nav nekāds jēgas. Jūs viņus vienkārši sasmalcināt un izmest. Un tas ir šausmīgs apvainojums. Jo, protams, petīcija pati ir tagad pazudusi, un pati antidiskriminācijas direktīva gan tagad tiek izskatīta kā likumdošana arī parlamentā. Tas arī kā būtu apsveicami, bet mēs runājam par attieksmi, par aizspriedumiem, un mēs norādījām, ka mūsu petīcijā mēs runājam par īpašo vajadzību arī ņemot vērā vecumu un uh, diskrimināciju vienkārši diskriminācijas veidiem. Un mēs norādījām, ka ir lietas jāskatās daudz lielākā kopumā, jo diskriminācija, ko cilvēki ar īpašām vajadzībām nemitīgi piedzīvo, un tāpat arī veci cilvēki piedzīvo, nav runa par diskrimināciju pēc attieksmes. Mēs visi zinām, ka visi būsim veci, un visi zina, ka pilnīgi negaidot dzīves notikuma dēļ viņi kļūt, var kļūt ar īpašām vajadzībām, ar invaliditāti. Tā ka viss to it kā saprot, un mēs runājam par to, ka ir jāceļ dažādi veidi um, aizspiedumi. Visi jau piekrīt, bet viņi nav gatavi tērēt naudu, nav gatavi tērēt papildus finanšu līdzekļus. Nav jau runa, ka viņi nesaprast šo. Lūk, līdz ar to visas petīcijas, kas turpina iepriekšējo petīciju, tad Vienmēr mēs atduramies par to, ka tam nav paredzēti līdzekļi. Un cilvēki ar īpašām vajadzībām pilnīgi at, atstumti novērtā. Tieši tāpēc, ja mēs skatāmies arī antidiskriminācijas direktīvu, kas tika izskatīta parlamentā, ko ir izvirzījusi Komisija, tā nav pilnīga atbilde. Tas ir tikai daļais risinājums. Mums ar vienu ir jāstāj, ka mums ir jārisina tie jautājumi, kurus ir aktualizējuši cilvēki parakstot. 1, miļ, um, vairāk nekā 1 miljonu cilvēku parakstījuši. Lūk, šie ir nopietni jautājumi, kas ir jāizdiskutē, kas nodrošina to, kā arī paredzēts finansējums. Un recesijas laikā, ekonomiskās krīzes laikā, tas vēl ir redzams skaidrāk. Un mēs redzam, kas notiek, piemēram, manas valsts valdība, pirmajam, kam apcēt līdzekļus, ir tieši cilvēki ar īpašām vajadzībām. Lūk, es vēl gribu pateikt dažos lietas, un tad došu vārdu arī jums atpakaļ priekšsēdētāji, un ceru, ka jūs dosiet vārdu tālāk eh, cilvēku ar īpašu vajadzību fórumu pārstāvjiem. Lūk, mēs norādījām, ka mums jau īstenībā visvairāk tieši eh, reķinot šo koeficientu, kur cilvēku ir atbalsts eh, šī petīcija tieši Bulgārija, jo viņi apzinās, ka tur ir ļoti sāsināta situācija. Tas ir kā sauciens pēc palīdzības, kas tika ignorēts. Un tieši tāpēc, ja ne citu valstu dēļ, tad tieši Bulgārijas dēļ mums ir jāpievērš pamatot uzmanību šim lūgumrakstam, šai petīcijai, un tas jāatspoguļo arī likumdošanā. Paldies! Grazie, la parola. Paldies! Alan Forokungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es uh, runāju uh, invalīdu organizācijas vārdā, kas uh, pārstāvja 65 uh, miljonus iedzīvotāju ar uh, ar invaliditāti. Un eh, tas attiec ne tikai uz Eiropas Savienības iedzīvotājiem, bet arī uz eh, pārstāvjiem no Norvēģijas, no Īslandes, no daudzām citām valstīm. Bet mēs zinām, ka šāda situācija nopietna ar šo jautājumu notiek arī, eh, ir arī Eiropas Savienībā. Šim jautājumam gan Eiropas komisija ir pievērs, pievērsus lielu uzmanību, Bet fakts ir tāds, ka vēl ar vienu 65 miljoni iedzīvotāji Eiropā ir ar invaliditāti. Un šīs personas ikdienas saskars ar eh, diskrimināciju visās dzīves jomās. Šīm personām nav līdzvērtīga iespēja piekļūt uh, izglītībai, darba vietām. Bieži vien cilvē šie cilvēki nevar brīvi pārvietoties, tāpēc ka uh, Uh, nav izveidots īpašas uh, pieejas transportam vai sabiedriskām ēkām. Eiropas Savienības izstrādātie uh, tiesību akti bieži vien netiek īstenoti. Pār par 1 miljonu 200 uh, tūkstoši invalīdu Eiropā dzīvo slēgtās telpās bez iespējas pārvietoties. Un mūsu uzdevums bija parādīt, kāpēc ir jāizveido tādas tiesību aktu ietvars, kas ļautu šiem cilvēkiem aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. Šie Eiropas Savienības neredzamie iedzīvotāji ir jāpadara par redzamiem, tāpēc ir svarīgi um, paskaidrot, kā šis fórums darbojās. Visas Eiropas Savienības dalībvalsts savāca pārakstus pār par 90% visu parakstu tiku, tika savākti manuāli. Tā tad eh, mūsu pārstāvi bija ielās, un eh, tas nenotika tik vienkārši kā elektroniskās parakstu vākšanas gadījumā. 2007. gada 4. oktobrī divi tūkstoši aktīvistu Eh, ar invaliditāti sanāca kopā no visas Eiropas. Bija klāta e- Eiropas parlamenta priekšstādātājs, e- Eiropas komisijas priekšstādātāja vietnieks, Portugāles prezidentūra, kas tajā laikā bija uzņēmusies rotējušo prezidentūru, un arī vairāku nevalstisko organizāciju un arotbiedrību pārstāvi. Neskatoties uz to, vēl ar vienu mūsu skatījumā pastāv liela diskriminācija pret cilvēkiem ar invaliditāti. Par spīti visai šai lielajai mobilizācijai atbildi no Eiropas komisijas bija ļoti mm, neizteikta. Pilsoņi nesaņēma nekādu konkrētu atbildu uz saviem jautājumiem. Šis fórums bija Eh, paredzēts kā spēja, kā iespēja šo jautājumu loku iekļaut sociālās eh, dabas jautājumu, eh, jautājumu skatīšanā šajos tiesību aktos, taču tas neīstenojās. Direktīva pret diskrimināciju nepilnīgi ataino to cilvēku situāciju, kas ir, kam ir invaliditāte. 13. Eh, pāns un 95. Eh, pāns eh, tikai nelielā mērā ataino šo situāciju, un 4. pāns par invaliditāti tikai uh, sajauc visu konkrēto situāciju. Tur nav nekādas konkrētas uh, paredzēta konkrēta pasākuma nacionālo tiesību aktu uzlabošanā. Un arī Eiropas 2020. gada stratēģijā invaliditātes jautājumi vispār nav skarti. Jāņem vērā, ka miljoniem cilvēki ir parakstījuši šo eh, petīciju, šo lūgumu rakstu, un būtu jāizstrādā jauna, eh, jauns priekšlikums, kas tiešām atbildētu uz viņu gaidām. Direktīva, kas eh, balstās uz 95. pāntu, un uh, ir paredzējuši nodrošināt pieju uh, pakalpojumiem, arī nav uzskatām par pietiekamu. Paldies! Grazie! Paldies! Komisijas vārdā Zuberl kundz lūdzu. Jā, paldies. Manuprāt, šis jautājums šobrīd skar divus galvenos jautājumus. Pirmkārt, forma un otrs saturs. Mēs runājam ne tikai tātad par formu, bet par saturu, par pašu kampaņu un savaktiem parakstiem. Sāksim par formu. To mēs redzam, jā, kā to tieskajos pamatā mēs saucam par pilsoņu inicitīvu un apkopotiem <clears throat> paraksts līdz 2027. novembrim. Um, pagājušā gadā, bet tas bija datums, kad, eh, pierodiet, 2007. gadā, un toreiz nebija spēkā Lisabonas līgums, un līdz to šī prasība nebija spēkā. Un tagad Lisabonas līgums ir spēkā, un tātad eh, tieši 11.4 pants nosaka, ka šādi pilsoņu iniciatīva tātad ir juridiski saistoša, bet toreiz tā nebija juridiski saistoša. Un līdz ar to līdz ar to no juridiskās perspektīvas šī petīcija nav īsti iekļaujama kā pilsoņu iniciatīva. Tomēr, runāt par saturu, mēs atzīstam, ka komisija ir ļoti apņēmības pilna veicināt pilsonisko aktivitāti un līdzdalību, un tieši tāpēc, ņemot vērā, lai gan Lisabonas līgums vēl nebija toreiz spēkā, komisija katrā ziņā reaģēja iespējami atbilstīgi, ņemot vērā arī saturu, petīcijas saturu, uh, Un tā reakcija bija šāda. Pirmkārt, komisijas priekšsādātājs Brosokungs nosūtīja personīgu vēstuli, kur atzina faktu, tātad apstiprināja faktu, ka ir saņemta šī petīcija ar visiem parakstiem. Norādīja, ka šī petīcija tiks analizēta, mēs to arī darījām, un norādījām, ka ir jāņem vērā nopietnas laiks, tālāk prasa uh, gatavot jaunos komisijas priekšlikums antidiskriminācijas direktīvai. Un lūk, 2008. gada mm, sākumā tā iniciatīva arī tika izstrādātā, un 2008. gada jūlijā antidiskriminācijas direktīva arī tika nodot tālāk uh, apspriešanai. Lūk, līdz ar to sanāk, ka mēs uh, ņemam vērā šo saturu, bet ir jāpievērš uzmanība arī atsevišķām invaliditātes veidiem. Un toreiz Komisijas izstrādātais priekšlikums 2008. gada jūlijā norādīja, ka atsevišķi panti, atsevišķi punkti arī ir vērsti un precīzi atrunā invaliditāti. Bija toreiz svarīgi norādīt, ka tiesiskās normas tiek apzināti iestrādātas komisijas priekšlikumā, jo tās kalpo kā garantija vienlīdzīgai aizsardzībai, kas atbilst tai pašai, ja tiktu izstrādāta atsevišķa specifiska direktīva, ko pieprasīja petīcija. Tātad pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas sagatavotā petīcija, kas pieprasīja saturiskas pārmaiņas, tika atspoguļots precīzi šajos pantos un punktos izstrādātā antidiskriminācijas direktīvā. Nu, kāda ir jau šobrīd aktuālā situācija? Eiropas parlaments ir jau pieņēmis um, šo direktīvu 2009. gada 2. aprīlī. Šī direktīva šobrīd ir iestrēgusi padomē, Padomu turpina diskusijas un šīs direktīvas apspriešanu. Starplaikā stājies spēkā ir lūk Lisabons līgums, un 13. pants ir kļuvis par 19. pantu, un tas nozīmē arī nozīmīgas um, procedūru izmaiņas. Vairs nav spēkā vienbalsīgais uh, balsojums par šo lēmumu, bet gan kvalificētais vairākums. Un tas nozīmē, ka vairs nav vajadzīgs šis absolūtā vienprātība. Un arī parlamenta loma ir mainījusies tātad no uh, pie, pie, piekri, piekrišanas procedūras, tagad ir koplēma procedūra. Un līdz ar to Liba komitejas zinu, ka ir pieprasījuši otro lasījumu, tā ka te ir zināms iespējamās manevrēšanas iespējas, un mēs nevaram, protams, prognozēt iespējamos sarunu iznākumu. Bet tas jāņem vērā, un tas, ko komisija piedāvāja 2008. gada jūlijā, iekļāva daudzo pilsoņu parakstītās petīcijas saturu. To es gribēju vēlreiz uzsvērt. Paldies! Grazie. Kolēģi. Paldies. Gomiškundz, lūdzu. Much, uh, uh, like say... Paldies. Es no savas puses tikai gribēju norādīt, ka ir tiešām tā ir milzīga iniciatīva. Pilnīgi neticami, ka var savākt vairāk nekā miljonus parakstu pirms Lisabonas līgums stājās spēkā. Un tas tiešām mums liek arī attiecīgi reaģēt, un tas liek attiecīgi reaģēt arī komisijai. Diskusijās izskanēja viedoklis, ka ir vairākas institīvas, kuras mēs, protams, pieprasām un veicinām. Invaliditātes eh, intergrupa pieprasīja izstrādāt šādu eh, invaliditātes paktu, kas arī būtu viens no elastīgajiem instrumentiem arī kopējā 2020 stratēģijā. Tas ir viens no veidiem, kā mēs varam tālāk virzīt šīs lietas kopējā programmā. Bet ir aktuāls eh, lietas, kas jārisina dalībvalstīs. valstīs Proti, dalībvalsts nav visas ratificējušas apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par disabilitāti jeb invaliditāti. Vairākas valsts ir, bet cits nav. Un trešais lielā lieta ir pati antidiskriminācijas direktīva. Parlaments par to jau nobalsoja. Jāatzīst, ka šobrīd šis process ir iestrēdzis padomē. Un tieši tāpēc vēršamies pie komisijas un padomas, lai viņi atbildi Kā viņi tālāk redz šo procesu? Kāda būs tālākā virzība? Jo mēs zinām, ka process turpinās, bet šobrīd šķiet, ka tas ir ļoti, ļoti lēns. Un tāpēc es sagaidu konkrēts atbildes, un patīcija mēs redzam ir iegūs milzīgu atbalstu Eiropā. Un mēs sagaidām, ka šīs lietas tomēr virzīsies straujāk uz priekšu. Paldies! Lūdzu, tālāk rati. Priekšstādātājs kundze, paldies. Es jums, eh, es neņemšu visu to laiku, ko jūs eh, manas piešķirusies, piešķīrusi, jo Kingas kundze jau pateica visu to, ko es gribēju sacīt. Es tikai gribētu vēl piebilst, ka es tiešām gribētu uzklausīt komisiju, kā tā vērtē visu to, ko ir sacījusi Kingas kundze un arī kā varētu izstrādāt Eiropas invaliditātes karti. Mēs par to laiku pa laikam jau esam runājuši. Un mēs domājam, ka šādas kartes izveidošana lielā mērā palīdzētu uh, cilvēkiem ar invaliditāti pārvietoties Eiropas Savienības teritorijā. Protams, dalībvalsts kompetence būs noteikti, eh, kuri cilvēki uzskatām par cilvēkiem ar invaliditāti un kādas viņiem ir tiesības. Taču Eiropas Savienības līmenī izstrādātā invaliditātes karte varētu viņiem palīdzēt pārvietoties un arī nodrošināt viņu tiesību ievērošanu visā Eiropas Savienības teritorijā. Paldies! Gēringers kundze lūdzu. Dziękuję, pani przewodnicząca. E, nie będę powtarzać tego. Paldies, priekšsēdētāji. Es neatkārtošu jau iepriekš izskanējušos viedokļus. Es no savas puses pilnībā piekrītu visam, kas jau ir pateikts. Uzskatu, ka šī ir nozīmīga, ļoti nozīmīga petīcija lūgumraksts. Un e, tas katrā ziņā Tas ir Eiropas pilsoņu balss, un tas mums ir jāņem vērā. Un um, tas kalpo kā vēstnesis, un mēs nevaram to ignorēt. Un mēs redzam, ka īstie rezultāti var būt tikai tad, iespējams, tad tieskā bāze stāsies spēkā 2012. gadā, lai Eiropas pilsoņi varētu iesniegt šādas petīcijas ar miljonu parakstu. Un tāpēc, manuprāt, mēs nevaram vienkārši nogaidīt šīs nozīmīgās petīcijas ir jāizskata jau tagad, attiecīgā līmenī. Jā, mēs esam uzklausījuši komisijas viedokli, jā, viņi ir apmierināti ar panākto un viņi uzskata, ka viss ir kārtībā un ka viss, kas ir iekļauts petīcijas saturiski, tagad ir iekļauts arī antidiskriminācijas direktīvā. Savukārt petīcijas autori norāda, ka viņu bažas tomēr nav ņemts vērā. Tieši tāpēc es aicinātu komisiju nedaudz iedzināties šajā jautājumā un piedāvāt vismeļošāku atbildību, atbildi lūgumrakstu sagatavotājiem. Jo antidiskriminācijas direktīva pati ir diezgan vispārīga. Tā tikai atrunā, jeb atrunā, piedodiet, vispārīgo situāciju un nevis specifiskos situāciju, specifiskos invaliditātes veidus, kas ir iekļauta petīcijā, proti, ka mēs runājam tātad par cilvēkiem ar invaliditāti un arī veciem ļaudīm. Tādēļ es aicinātu komisiju sniegt pamatīgāku un izsmeļošāku atbildi. Paldies. Kolēģa Kašman. Thank you, madam. <clears throat> Kašman kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, man ir prieks, ka uh, eh, Kathija Senet mūsu bijusī uh, eh, priekšsēdētāja ir atkal mūsu vidū. Uh, Un runājot par šiem lūgumrakstiem, man jāsaka, ir ļoti patīkami, ka ir šādas pilsoņu iniciatīvas, eh, kur ir, kurās izpaužas, ka mūsu pilsoņi vēlas, lai mūsu iestādes būtu demokrātiskākas. Bet jāsaka, diemžēl mēs nevienmēr varam attiecīgi reaģēt uz visām bažām. Mana kolēģi Karanģeres kundze pateica kaut ko tādu, kam es nepiekrītu. Es esmu e, strādājis ļoti cieši pie šīs e, tā saucamās horizontālo, e, horizontālās līdztiesības direktīvas. Un es uzskatu, ka pašreizējie trūkumi, kas pastāv šajā līdztiesības horizontālajā direktīvā, tiek izskatīti pat tādā mērā, ka Vācijas valdība paziņoja padomēji, ka tā nevar atbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka tas prasīs daudz izdevumus. Un visi jūsu argumenti, ka katrs uh, pakalpojums prasa zināms izmaksas, un tas attiec arī uz eh, invalīdu kopienu, man jāsaka, ka būtībā šie, eh, ka būtībā tādā veidā tiek paust, ka mēs neko patiesībā nedarām. Bet īstenībā šajā eh, līdztiesības direktīvā ir skaidri parādās viss, kas ir eh, minēts arī nodarbinātības direktīvā. Šī direktīva atzīst to, ka diskriminācija ir ļoti daudzveidīga jo var diskriminēt cilvēku, eh, tāpēc, ka viņš ir invalīds vai viņa tautības vai rases dēļ, un tieši šī saikne mums ļāva vispār pievērsties šai horizontālajai līdztiesības direktīvai. Jo Mums bija skaidrs, ka mēs e, e, nevaram te strādāt pie direktīvas, kas nodarbotos ar pārējiem 13. panta pamatojumiem. Ir visādas reliģiskās grupas un citas grupas, kas lika priekšsēdētājam mainīt viņa viedokli, un tagad mūsu rīcībā ir līdztiesības direktīva. Un tas attiec gan uz brīvu pieju pakalpojumiem, gan uz brīvu pārvietošanās iespēju. Un es, diemžēl, nevaru piekrist bijušiem kolē, manai bijušai kolēģi Kēsiju Sinetei. Man jāsaka par saistībā ar reliģiju, ar geju tiesībām, ar visādām citām tiesībām. Man jāsaka, diemžēl, vēl ar vienu cilvēki atļaujas atļaujas diskriminēt invalīdus mani draugu pulkā ir cilvēki, invalīdi, kuriem neļāva ieiet restorānā, tāpēc, ka viņi ir invalīdi. Taču skaidrs, ja mēs cīnītos pilnīgi par visiem, pret visiem diskriminācijas veidiem, tad mēs atsevišķi, tad mēs nevarētu sasniegt savu mērķi, un tāpēc tika izstrādāta šī te horizontālā līdztietības direktīva. Un es ļoti cieši strādātu, strādāšu ar līdztietības, ar ar um, invalīdu fórumu, bet lūdzu runāsim konkrēti, nerunāsim vispārīgi. Un mūsu piedāvātais tiesību akts ir jāpieņem 27 dalībvalstīs, un vairs nav nekāda pamatojuma šo procesu aizkavēt. Paldies! Paldies! Kolēģi Derosas kundze lūdzu. Eh, Derosas kungs, liels paldies! Es eh, Es atvainojos, ka es ierados um, mazliet vēlu, man aizkavēja gaiteņos, bet es simtprocentīgi piekrītu Kečman kungam, kad viņš atbild uz šo jautājumu. Bet eh, šī līguma raksta uzrādītās bāžas ir tiešām pamatojamas. Uh, Un eh, te nu bija tas eh, jautājums, vai te mums būtu jāpievēršas konkrētajiem katras diskriminācijas veidiem, vai tomēr visi tie jāizskata horizontālajā direktīvā. Un parlaments izvēlējās šo horizontālās direktīvas ceļu, tādu kā ietvara direktīvu. Un es domāju, būtu svarīgi šo nostāju saglabāt. Uh, Tas nav veids, kā mēs vienkārši gribētu noraidīt šo bāžu pamatojamību. Man vienkārši jāsaka, ka š, būtībā šīs bāžas jau tiek izskatītas šajā direktīvā. Protams, ir zināmi aspekti, kas vēl būtu jārisina, mēs tos izskatīsim. Bet man šķiet, ka mums nevajadzētu vienkārši atgriezties um, pie šī darba, sākt to no nulles bet skaidrs, ka visi šie jautājumi risinājumi pamatdirektīvas ietvaros. Un tad vēl ir tāds tehnisks tāds jautājums. Eh, te ir runa par fórumu, par eh, lūgumu rakstu, un tā tomēr nav uzskatām par pilsoņu institīvu. Man jāsaka, šeit parlamentā jebkura iedzīvotāju grupa vai jebkurš iedzīvotājs, vai tas būtu viens cilvēks vai miljoniem cilvēku, var iesniegt šai lūgumrakstu komitejai kādu no saviem lūgumrakstiem. Bet uh, piedz, iedzīvotāju instīvu, kas vēl nav īstenojusies un domājams līdz šī gada la, beigām neīstenosies, varētu iekļaut uh, Uh, miljoniem cilvēku un varbūt septiņas, deviņas uh, dalībvalsts varētu pieprasīt, tad, uh, lai komisija atbild uz šiem jautājumiem, un tad tas būtu oficiāls veids, kā panākt uh, savus mērķus, bet tas nav izdarāms ar šo, izmantojot mūsu līgumrakstu komiteju, bet es vienkārši gribēju skaidri pasakīt, ka ir divas dažādas lietas. Viens ir līgumraksti, un otrs ir pilsoņu iniciatīva, bet es jau sacīju, ka skaidrs, ka šis jautājums pats par sevi ir ļoti svarīgs, un mēs darīsim visu, lai Eiropas parlamentā šis lūgumraksts tiktu attiecīgi izskatīts, un uh, visi strīdīgie aspekti tiktu arī izskatīti horizontālajā līdz, līdz uh, tiesības direktīvā lai pašreizējos Eiropas Savienības tiesību aktos šie jautājumi tiktu risināti. Paldies! Paldies! Kolēģis Higins kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vispirms es gribētu paust savu atzinību šiem brīvprātīgajiem, kas veikuši tik ievērojumu darbu lai vāktu šos parakstus un um, veicinātu šo informācijas kampaņu. Šie cilvēki ir veltījuši milzīgi daudz laika un lielā mērā arī savu lielu dzīves daļu, lai uzlabotu invalīdu dzīves kvalitāti. Bet te man vēl jāsaka, ka es te neredzu nekādu sadursmi starp vispārējo uh, līdztiesības tiesību aktu kopumu un par visiem, visiem iespējām diskriminācijas veidiem, kas šeit tika pieminēti. Es neredzu, ka te būtu kaut kāda pretruna. Un starp to, ka varētu, piemēram, īstenot tiesību akts, kas uh, skartu tieši invaliditāti. Un es gribētu minēt vienu uh, lūgumu rakstu, Patriciju Heizu, viņa gan šeit pat labā nav klāt, viņa bija, e, š, viņa ir iesniegusi lūgumu rakstu par e, bērniem, kurus skar autismu problēmu, un ir daudz šādu cilvēku īrijā, un viņu vecāki, šo bērnu vecāki, manā skatījumā pamatoti apgalvo, ka tiesību akti attiecībā uz viņu bērniem tiek uh, īstenota vispārēji, taču šie viņu ar autismu sirkstošie bērni nesaņem tādu izglītību, kas viņu gadījumā ir specifiski ir vajadzīga. Tāpēc būtu uh, tā jāņem vērā tāda īpaša izglītība, kas vajadzīga šiem autiskajiem bērniem. Un uh, Te nepietiek ar to izglītību, kas tiek nodrošināta vispārējās izglītības eh, līdztiesības eh, noteikumu ietvaros. Un te man jāsaka, ka mēs varam vispārēji apņēm, apņemties neatkarīgi no tā, vai tas būtu saistīts ar eh, Kešmana kunga minētojiem par, piemēram, seksuālo vai rasu vai nacionālo diskrimināciju. Uh, Šī invaliditātes joma ir tāda, kurā tiešām vajadzētu izstrādāt specifiskus tiesību aktus. Paldies! Paldies! Žanoks kundze lūdzu. Thank you. Cheer. Paldies, priekšstādātāji! Arī es gribētu paust savu viedokli, ka man vien, es vienmēr atbalstīju horizontālās direktīvas uh, Eh, ideju. Es arī eh, biju referente Eiropas eh, Savienības stratēģijai par nediskriminēšanu 2007. gadam. Bet mēs zinām, ka pat laban mēs esam tādā situācijā, ka mēs vēlreiz pārskatām šo ziņojumu saistībā ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Un līdz ar to mums jāpievērš uzmanība īpašām sabiedrības grupām. Un Tas attiec arī uz invalīdiem. Bet, ja es pareizi sapratu, komisijas atbildi skar tikai e, tiesību aktu izstrādi, nevis to tiesību aktu izstrādāšanu. Un man rodas iespējas, ka komisija ļoti lēni strādā pārbaudot. Eh, ļoti lēni pārbauda tiesību aktu īstenošanu un arī eh, īpaši saistībā ar dalībās pārkāpumu procedūrām. Un man jāsaka, tās ir vēl viens problēmas aspekts Tātad vai ir īstenošana vienkārši mm, dalībvalstu līmenī, tiesību aktu īstenošana vai tiešām reāli praksē šie tiesību akti tiek izmantoti. Un tāpēc komisija varētu vēlreiz pārskatīt šo jomu, atbildot uz šo lūgumu rakstu. Un es esmu pateicīga Kefī Sinotai, ka viņa vērs mūsu uzmanību uz šo jautājumu, un es gribētu lūgt eh, komisijai sniegt konkrētu atbildu šo lūgumu rakstu. Paldies. Paldies, Jotovas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varētu šo jautājumu sadalīt divās daļīs, daļās. Vai tas, tas ir vienkārši lūgumraksts, vai tas ir pirmais solis no pilsoņu institīvas puses, kas tāda ir paredzēta Lisabonas līgumā. Bet man galvenais ir tas, ka. Šis jautājums ir vēl jau svarīgāks, tāpēc, ka tikai pirms dažiem mēnešiem stājās spēkā Lisabonas līgums un jau pār par miljonu pilsoņi ir spējuši mobilizēties, un es ceru, ka tas arī novedīs pie konkrētiem rezultātiem. Un man, diemžēl, eh, ņemot vērā eh, komisijas atbildi, rodas iespējas, ka mēs neesam gatavi, ka regula nav apmierinošana, bet galvenais ir motivēt cilvēku, saglabāt cerību un strādāt šai virzienā. Un mūsu kā deputāta laiks ir eh, darbs, ir atbalstīt visus šos pilsoņus, un es tiešām gribu saglabāt cerību. Un es redzu, ka pēc, eh, ka pēc eh, tā, ka šajā lūguma rakstā tika konstatēts vairāk, vairāk trūkumu, tomēr jāsaka, ka uh, regula vēl ar vienu ir spēkā un te tātad tikai rodas jautājums, vai mēs strādātu pie vispārējas vai pie horizontālās direktīvas. Iepriekšējā sasaukuma laika mēs runājām ar Sinotas kundzi par eh, bērniem ar invaliditāti. Un tas bija ļoti slikts paraugs, un es, eh, un es gribētu ar Sinots kundzi apspriest to, kas pat labāk notiek Bulgārijā. Viņa arī BBC ir pasūtījusi filmu par šo tēmu. Un tā tad darīts. Bulgārijā jau bija daudz, bet tomēr mērķis vēl nav sasniegts. Man jāsaka, ka ar paš, pašreizējā sistēmu, kas tik ilgu laiku ir bijusi nedarbīga, nav spējusi funkcionēt, ka tagad šī sistēma pēkšņi varētu kļūt ļoti efektīva, bet skaidrs, ka mums mūsu darbs ir jāstrādā, un jo īpaši pēdējo mēnešu laikā Bulgārija panākusi daudz, un es negribētu, ka turpinātos spekulācijas ar manu valsti šai ziņā. Paldies! Grācija, la kolēga. Paldies! Tagad komisijas priekšsē, eh, komisijas pārstāvs gribētu kaut ko piebilst, atbildot uz runātāju uzdotajiem jautājumiem. Lielas paldies! Ir daži elementi, kurus es nepieminēju. Tātad šie paraksti attiec konkrēti uz vienoto invaliditātes direktīvu un tātad uz šiem tiesību aktīm. Un tātad šie paraksti attiecas uz tām tiesībām, kas būtu skartas arī šajā vienotajā invalīdu aizsardzības direktīvā. Skaidrs, ka mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai visiem invalīdiem būtu iespēja eh, izmantot savas tiesības. Un tas attiec jo īpaši uz ANO konvenciju par invalīdu tiesībām. Eiropas Savienība ir viena no šīs konvencijas parakstītājām. Un komisija šim aspektam pievērš ļoti lielu uzmanību. Cik netic, šķiet, ka neticami, ka uh, šo te konvenciju parakstījušas visas dalībvalstis, un tagad tuvojas tas brīdis, kad Eiropas Savienība to vispār var no. Uh, šo procesu var pabeigt. Jau 14 dalībvalstis ir ratificējušas šo dokumentu un arī padomei un komisijai būtu Eiropas Savienības vārdā jāsagatavo lēmumu sec, par secinājumiem. Un e, pirms e, šie instrumenti oficiāli netiek noslēgti, tas tomēr nenozīmē, ka mēs nevarētu īstenot šo konvenciju. Konvencija ir komisijas uh, uh, invalīdu, invalīdu tiesību nodrošināšanas joms stuvrakmens. Uh, Mēs ceram šeit sadarboties vairākos līmeņos un izmantojot visus iespējamos instrumentus, un tas attiecas gan uz tiesību aktīm, piemēram, ir arī citi tomēr eh, instrumenti tādi kā sadarbība invalidi, invalīdu jautājumus. Un es arī varētu jau tagad pētīt, kā tiek īstenot šī konvencija, kaut arī oficiāli tās parakstīšanas process vēl nav beidzies. Un te būtu jāraugās arī uz uh, situāciju iestādēs, piemēram, balsošanas uh, gadījumos. Un dalībvalsts arī apspriež šo uh, jautājumu, un Eiropas komisija mēģina nodrošināt platformu. Uh, jo dalībvalsts dažkārt uzskata, ka e, viss nav viņu kompetencē šais jautājumos. Protams, ka mēs komisijā strādājam arī pie stratēģijas, kā jūs zināt, pašreizējā stratēģija būs spēkā līdz šī gada beigām, un komisija līdz ar to strādā pie jaunās stratēģijas. Un šī stratēģijas stūrakmens būs e, ANO invalīdā aizsardzības konvencija Jūs arī runājat par uh, konkrētām invaliditātes kartēm. Es domāju, ka nākošajā lūgumrakstā mm, šis, skatījums, eh, šis jautājums tiks skatīts eh, jo īpaši, un tad es arī par to izteikšos. Bet man jāsaka, ka šis priekšlikums par vienotu direktīvu ir tāds, ka mēs mm, komisijas vārdā tiešām jūs, jums varam apliecināt, uh, ka mēs mēģināsim panākt, lai uh, šo cilvēku problēmas tiek skatīts Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies! Vai uh, vēl kāds grib izteikties? Um, you, Paldies, priekšsēdētājs kundze! Man liekas, ka ļoti svarīgi ir norādīt komisijai to, ka mēs visi esam runājuši par uh, ANO konvenciju par uh, invalīdu tiesībām, Un šī konvencija runā tieši par invaliditāti. ANO saprot, ka šāda konvencija ir nepieciešama. Un ir pilnīgi skaidrs, ka horizontālā direktīva palielinās invalīdu aizsardzību un uzlabos kopējo ainu. Bet tā nerisinās to pamat problēmu. Un ja mēs strādāsim tikai ar horizontālu direktīvu, tad cilvēki turpinās ciest. Un es īpaši izvēlos šo vārdu ciest, jo tā ir taisnība, tā tas ir. Un pamatā tam visam ir resursi, resursi, resursi, un šī problēma netiek risināta. Vēl viens piemērs. ASV ir vienlīdzības likumdošana, bet pastāv arī tāds princips, Eh, kas ir ierakstīts Amerikas individualitātes likumā, un ir skaidrs tas, ka dzīves kvalitāte un pakalpojumu kvalitāte invalīdiem ir jānodrošina, un mums uz šo likumdošanas aktu būtu jāskatās kā uz modeli. Tas ir vērsts tieši uz invaliditāti, un šo aktu nevar aizvietot. Un e, tieši tāpēc 1,3 miljoni cilvēku, kas parakstīja šo lūgumu rakstu, e, tas ir tieši tas, ko viņi vēlas panākt. Un ir, tas ir lūgumu raksts, e, kur ir parakstījuši visvairāk cilvēku jebkad Eiropas Savienības vēsturē. Un to var saukt par pilsoņu iniciatīvu vai nē, bet, nu, es nevēlos aiziet no šīs sēdes zaudējusi cerības, jo mums šis jautājums ir jārisina, un ANO konvencija norāda, ka ir jāuzklausa invalīdu domas par to, kas viņiem patiešām ir nepieciešams, un to mēs arī esam norādījuši šajā lūgumrakstā. Tieši tāpēc šis jautājums ir jāpatur atvērts. Mums ir jārisina lūguma rakstā norādītās problēmas. Mēs nevaram vienkārši pateikt, ka mēs esam visu pabeiguši un viss slēdzam šo lietu. No visas sirds pateicos lūgumrakstu komitejai par to, ka viņi ir eh, uz, izskatījuši šo jautājumu eh, invalīdu klātbūtnē, lai uzlabotu šo cilvēku um, situāciju. Uh, Invalīdi ir gatavi, ar vienu ir gatavi diskusēt, diskutēt par šādas direktīvas izstrādi. Paldies! Kašmans kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju ieteikt kaut ko konstruktīvu. Varbūt, ka mums jānosūta lūgumraksts Raulam Romevas kungam kas ir uh, referents um, horizontālās direktīvas projektam Libi komitejā un jālūdz viņa komentāri. Un jānoskaidro, ko šajā direktīvā varētu papildus ierakstīt, un tā būtu iespēja um, skatīt šo te jautājumu Libes eh, likumdošanas akta izskatīšanas uh, procesā. Un tas būtu varbūt tāds konstruktīvāks priekšlikums, konstruktīvāks risinājums, kā vienkārši gaidīt kaut kādu rezultātu. Man liekas, ka šīs komitejas pienākums ir pēc visu cilvēku uzklausīšanas atstāt šo te lūgumu rakstu atvērtu un jāapdomā varbūt jaunu iniciatīvu uh, ieviešana invalīdu tiesību nodrošināšanai. Ir viena lieta, ko es gribu pavisam skaidri pateikt. Vairāki runātāji atsaucās uz šo lietu un teica, ka lūgumu rakstu parakstīja vairāk kā miljons cilvēku. Un komisija to uzskata gandrīz par likumdošanas iniciatīvu pēdiņās. Un es nezinu, vai komisijas atbilde šeit ir pietiekoša. Tā pēc būtības nav likumdošanas iniciatīva, vismaz tā tā netika iesniegta. Jo tajā laikā, kad šo te lūgumrakstu iesniedza, vispār tādas lietas nepastāvēja, un tieši tāpēc tas ir tikai lūgumraksts. Tāpēc mūsu komitejai šī lieta ir jāatrisina līdz galam. Uh, jo tā ir ārkārtīgi svarīga mums, tīpaši tāpēc, ka to ir parakstījuši tik daudz mūsu pilsoņu. Jautājums šeit ir tāds, vai ar vispārēju rakstura direktīvu šeit būtu pietiekoši, vai mums būtu uh, nepieciešams kāds specifiskāks dokuments. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka uh, vispārēja direktīva būtu noderīga, jo noteiktu vispārējos principus, kas attiektos uz jebkura veida diskrimināciju. Bet man neliekas, ka šī direktīva varētu būt pietiekoši detalizēta, kā tas būtu nepieciešams attiecībā uz tēmu, par kuru mēs runājam. Uh, Vairāki mani kolēģi atsaucās uz situāciju dažādās valstīs, un man liekas, ka Eiropas Savienība šeit uh, varētu varbūt tādu specifiskāku direktīvu izstrādāt kopā ar vispārēju pretdiskriminācijas direktīvu. Man liekas, ka komisija ka komisijai kādā brīdī vajadzēs atbildēt visiem šiem pilsoņiem. Jo acīm redzami ir tas, ka darbs pie šīs lietas turpinās jau daudzus gadus, un tikai tagad uh, par to sāk diskutēt. Es ceru, ka mēs varēsim darīt uh, tā, kā ieteica Kašman kungs. Tātad mēs nosūtīsim šo lietu ne tikai uh, pilsoņu brīvību e, komitejas uh, referentam, bet arī priekšsēdētājiem, lai viņi daudz detalizētāk varētu izanalizēt sasniegto progresu. Un šeit ir runa ne tikai par kādu konkrētu aspektu, bet viņiem būtu jā, jāatbalsta tāda sektorāla rakstura direktīva. Varbūt, ka mēs arī varētu lūgt padomēji apstiprināt e, konvenciju, un tas varbūt būtu e, labākais risinājums, lai pātrinātu procesa attīstību, jo acīm redzami ir tas, ka e, tā jau ir rīkojušās Eiropas Savienības dalībvalstis. Un paralēli varbūt mēs varētu nākt klajā ar uh, priekšlikumu šāda veida darbībām un ieteikt uh, vai sagatavot mūsu atzinumu Pilsoņu brīvību komitejai par uh, situ pašreizējo situāciju šajā jomā. Bet, nu, pašlaik mēs lūgumrakstu neslēdzam, vai kolēģi pret to neiebilst, ja iebildumu nav, tad mēs varētu darīt tā, kā es teicu. Paldies! Un uh, liels paldies lūgumrakstiesniedzējiem! Sulla petizione successiva, la 385-2008, non è. Nākošais lūgumraksts 385. Lūgumraksts iesniedzējs nav ieradies, tāpēc došu vārdu komisijas pārstāvim Eh, kam jau uzdeva jautājumu par invalīdu identitātes kartēm. Paldies! Gribēju atgādināt, ka lūgumraksta iesniedzējs eh, lūdza ieviest eh, šādas kartes, kas būtu derīgas visā Eiropas Savienībā un kuras varētu izmantot sabiedriskajā transportā. Lūgumraksta iesniedzējs tātad vēlējies, lai šādas kartes tiktu ieviestas. Komisija atbalsta savstarpējās atzīšanas principu Eiropas Savienībās tieši attiecībā uz invaliditāti un uh, dažādiem atvieglojumiem invalīdiem attiecībā uz sabiedriskā transporta izmantošanu. Tomēr uh, joprojām nav invaliditātes definīcijas, un tieši tāpēc dažādās valstīs ir dažāda izpratne, un, protams, arī tas noved pie tā, ka valsts nevēlas šeit rīkoties. Uh, Un tieši tāpēc komisija gribētu e, nākt klajā ar iniciatīvu izveidot šādu schēmu. Attiecībā uz identitātes kartēm e, šis lūgumraksts tika iesniegts 2008. gadā, un ja mēs, pa, ja mēs pat pašlaik nenāksim klajā ar priekšlikumu e, šādu schēmu ieviest, mēs joprojām strādāsim, lai uh, izpildītu lūgumraksta iesniedzēja vēlmes 2008. gada martā tika mainīta padomes, eh, tika maidots, eh, mainīts padomes eh, dokuments par invalīdu automašīnu novietošanas kartēm, lai šis te jautājums tika harmonizēts visā Eiropas Savienībā. Un lai tiktu ievērotas uh, Eh, visas eh, tiesības, kas ir saistītas ar eh, automašīnu novietošanas karšu izmantošanu invalīdu kopienā. Tātad mums ir šī savstarpējās atzīšanas lieta, un ir tiesības, kas ir saistītas ar invaliditāti, un ir uh, problēmas, kas ir saistītas ar invaliditātes statusa piešķiršanu. Eh, situācija dalībvalstīs nav harmonizēta, eh, tā ir atšķirīga. Un, lai veicinātu komisijas rekomendācijas ieviešanu, komisija ir publicējusi bukletu par šo te modeli un par to, kā šāda veida kartes jāizmanto dalību valstīs. Uh, Komisija arī ir izveidojusi informācijas mājas lapu, kur, var, eh, kur pilsoņi var tieši sasaistīties ar attiecīgo atbildīgo iestādi par kādu konkrētu gadījumu. Piemēram, konkrētais lūgumrakstiesniedzējs eh, eh, sastapās ar problēmām ceļojot uz Holandi, un tātad šis cilvēks varēja ieiet attiecīgajā mājaslapā un atbildīgai iestādē uzdot jautājumus par to, kādas viņam ir tiesības eh, attiecīgajā valstī. Komisija atbalsta savstarpējo atzīšanu vai savstarpējās atzīšanas principu, lai piešķirtu plašākus atvieglojumus invalīdiem. Tieši tāpēc eh, šogad komisija uzticēja invaliditātes ekspertiem risināt šo problēmu. Tad zinātnieki un invaliditātes ekspertiem, zinātniekiem un invaliditātes ekspertiem līdz gada beigām ir jāsagatavo ziņojums par dažāda veida atvieg atvieglojumiem, invalīdiem dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eksperti arī mēģinās noteikt, cik liels potenciāls slēpjas dažādu atvieglojumu savstarpējā atzīšanā. Tātad tas ir pirmais solis, lai noteiktu, kāda situācija ir katrā konkrētajā dalībvalstī, kā tur tiek definēta invaliditāte. Uh, un kādas tiesības invalīdiem ir kādās jomās, kādi atvieglojumi ir piešķirti, un otrā fāze būtu tāda, ka šos, tad mēs varētu runāt par to, kā šos te atvieglojumus varētu savstarpēji atzīt e, eh, citās valstīs, e, dažādās jomās, piemēram, kultūras jomā, piekļuvu muzejiem un tā tālāk, sabiedriskā transporta jomā, par kuru konkrēti mēs esam saņēmuši lūgumu rakstu. E, un citās. Tātad eksperti mēģinās aptvert visas jomas un novērtēt, kuja, kurā jomā mēs varētu veikt tos pirmos soļus, kur tas būtu visvieglāk. Tātad jūs redzat, ka komisija šeit strādā pie šīs problēmas, un tas tieši sasaistās ar to, ko ir lūdzis lūgumraksta prasītājs. Paldies! no nākošais runātājs. Es atbalstu komisijas uh, iniciatīvas. Mēs, protams, zinām, ka harmonizācija un sastarpēja atzīšana ir ilgstošs process, bet ja mēs balstamies uz uh, automašīnu novietošanas kartes modeli, un varbūt mēs varam sākt ieviest kaut kādu Eiropas identitātes kartu invalīdiem, Zinot, ka invaliditātes definīcijas ir atšķirīgas dažādās dalību valstīs un arī invalīdiem piešķirtās tiesības ir atšķirīgas, bet man liekas, ka tā būtu laba iniciatīva, ar kuru varētu sākt, un tad varētu turpināt ar harmonizācijas procesu, un varbūt eh, varētu pieņemt arī kaut kādus nesaistošus likumdošanas aktus, un varbūt tādējādi arī veicināt savstarpēju atzīšanu. Un es gribētu lūgt jums turpināt darbu šajā uh, virzienā. Kašman kungam vārds lūdzu. Es piekrītu uh, iepriekšējai runātājai, un es atbalstu to, ka mums šāda veida iniciatīvas būtu jāveicina. Uh, Piemēram, mēs varētu balstīties uz līdzīgiem principiem kā diskriminācija attiecībā uz nacionalitāti. Piemēram, ja cilvēki ierodās no citas valsts un viņi vēlas iekļūt muzejā un viņi to nevar, tad šeit ir pamats e, diskriminācijas lietas ierosināšanai. Bet mums šeit būtu jāveicina, ka aizvien vairāk dalību valstu izmantotu uh, savstarpējās atzīšanas principu. Tātad, ja kādā valstī ir kāda noteikta pakalpojuma, tad citās valstīs tie būtu jāatzīst, balstoties uz to, ka šis te cilvēks ir Eiropas pilsonis. Ja mēs runājam par juridiski saistošu karti, tad tas ir diezgan apšaubāmi, jo uh, nekur nav rakstīts, ka dalībvalstīm ir jāpiemēro tieši tādu pašu pasākumu un pakalpojumi kā citās valstīs, tieši tāpēc mums nebūtu e, jārunā par likumdošanas aktiem, bet vairāk par to, ka e, attiecīgās nacionālās iestādes e, izmantos tādus loģiskus risinājumus. Paldies! Raptī! Paldies! priekšstādātājs kundze. Vēl es gribētu piebilst arī no savas puses, ka es piekrītu gan Kingas kundzei, gan Kašmana kungam. Viņa pieminēja Eiropas invaliditātes karti. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi, lai komisija šai ziņā spērtu vismaz pirmo ja, soli. Bet te ir arī jākonkretizē, ka Eiropas invaliditātes kārta ir kaut kas daudz svarīgāks, daudz būtiskāks nekā par eh, to kārti, kas ir tīri saistīta ar eh, mašīnu novietošanu. 11 eh, deviņas desmitdaļas no visa tā jautājuma loka ir saistīti ar automašīnas novietošana tikai viena desmitdaļa tieši risina konkrētās invalīdu problēmas. Un es, tāpat kā Kinga skundze un Kečman kungs, nerunājam par vienkārši kaut kādas praktiskās dzīves atvieglošanu, bet mēs runājam par būtisko jautājumu. Uh, par to, ka mums ir jāsaprot, ka invalīdi ir tādi paši cilvēki kā mēs, cilvēki ar visām viņu tiesībām, un mums pienākums ir atvieglot viņu ikdienas soli. Un katrā ziņā es gribu paust cerību, ka Eiropas komisija strādās ne tikai pie tā oficiālā jautājuma loka, bet arī konkrēti, lai atvieglotu invalīdu soli. Paldies, cits neviens negrib izteikties. Man neliekas, ka komisijai šeit vēl būtu kas ko piebilst. Jo liekas, eh, ka pastāv tāda viedokļu sakritība ar komisiju. Un uh, es varētu balstīties uz to, ko teica mani kolēģi, ka mums šis lūgumraksts jāpatur atvērts, lai mēs varētu sekot šī procesa attīstībai. Man no komisijas teiktā radās tāds iespējas, ka mēs uh, virzamies tādas praktiskas harmonizācijas virzienā vai konkrētu prakšu un pasākumu apstiprināšanā. Uh, Nu, ideālā gadījumā mēs e, šeit nonāktu pie tādas visaptvarošākas e, likumdošanas harmonizācijas tieši invaliditātes jomā. Tā mēs atzītu invalīdu tiesības. Ja neviens neiebilst, tad es lūgumrakstu paturēšu atvērtu, lai mēs varētu sekot procesa attīstībai. Rosso, diceva David Law, alla petizione numero 8. E, e, Tad nākošais lūgumraksts, ko mēs skatīsim, būs astotais punkts darba kārtībā. Jā, protams, neviens neiebilst. Varbūt, eh, ka skatīsim tagad nevis septīto punktu, bet astoto punktu. Jā, protams, neviens neiebilst un dod vārdu Kaciolis kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nē, es tomēr sagatavoju sējā kārtībā, ka noteikti jau eh, darbkārtības jautājumā tātad sāksim ar apdrošināšanas jautājumu un pēc tam par Eiropas skolu. Un vispirms gribēju norādīt, ka jārīko arī Kings kundze un Maikls Kašmans norādīja, ka pirms ir jāpārbauda direktīvas saturs, jo tas ir uh, izšķiroši nozīmīgi, kā Eiropas komisija, tāpat arī Eiropas parlaments. Daudz nopietnāk iekļauj savā redzeslokā to cilvēku, kam ir reāls pieredze, un līdz ar to tad viņi saprotu, ka tā ir runa par reāliem cilvēkiem, nevis tā, ka viņi ar šiem situāciju būtu iepazinušies tikai lasot grāmatās. Tāpēc būtu svarīgi, ka parlamentā arī strādātu vairāk cilvēki ar pašām vajadzībām. Tas tikai tik daudz ievadām. Godātie lūgumrakstu komitejas locekļi. Lūk, man sagatavotā prezentācija arī e, sāk darboties. Un šodien es gribu pievērsties nopietnam jautājumam, ko mēs gribam tādu integrējošu Eiropas Savienības eh, kopienu vai tādu, kas eh, atraida noteikts grupas. Vai mēs gribam, lai šos bērnus mēs audzinām atsevišķos speciālajās skolās, vai mēs audzinām viņus vispār izglītojušās skolās, iekļaujot viņus kopējā izglītībā? Piemēram, vai jūs arī attiecinat visus pienākošos pakalpojumus un tiesības, piemēram, apdrošināšanu? Šajā savā uzrunā gribu norādīt, ka ir atsevišķas lietas, jau atskatīts arī uz kopienu tiesā, kas norādījusi, ka nav vairs nav pieļaujami tāda līguma, darba līguma, kas jau atrunā invaliditāti. Tā līguma ir uzskatām par uh, spēkā nēsošiem. Līdz ar to bieži vien ir aktuāls jautājums, kāda veida izmaiņas ir jāviec, lai mēs nodrošinātu cilvēkam ar invaliditāti tos pašas iespējas. Mēs nerunājam tikai par fiziskām pārmaiņām, bet runām arī par dažādu veidu likumdošanas izmaiņām. Cilvēki ar invaliditāti vēlas panākt, lai viņi tiktu iekļaut sabiedrībā tagad. 5. maijā Berlīnē mums būs liela demonstrācija, un mēs skaidri norādām, ka instruments, kas ir mūsu rīcībā, kas ir jāizteno, ir ANO konvencija par cilvēkiem ar invaliditāti. Un tikai uz tā pamat mēs tiešām varam nodrošināt invalīdu pilnīgu iekļaušanu sabiedrībām. Tas nozīmē, ka kopā ar visiem bērniem arī mēs varam invalīdus, bērnus ar īpašām vajadzībām izglītot kopējā skolā bez kaut kādiem aizspriedumiem, jau iekļaujot viņus no pašas pirmās dienas. Nodrošina ir arī, lai viņiem būtu zināms finanšu garantijas apdrošināšana visā Eiropā. Mēs redzam, ka šobrīd eh, invalīdi tiek atraidīti, viņi bieži vien tiek nostādīti nevēlabīgā situācijā un cieši gan finansiāli, gan fiziski. Un tāpēc ir jāpieņem Eiropas um, antidiskriminācijas harmonizētā, uh, harm, uh, horizontālā direktīva, kas jau ļautu rītdien bērniem nodrošināt vajadzīgās tiesības un to aizsardzību. Ja mēs skatāmies, kas piemēram notiek, jautājums, kam šodien es gribu pievērsties, um, piemērs ar apdrošināšanu, tas jau ir kā iekļauts visās direktīvās, bet mēs redzam, ka tas viss ir iesprūdis šobrīd Eiropas ministru padomē, un ja mēs gribam aktīvi to īstenot, tad mums ir jāpanāk, lai padomu šo jautājumu pieņem. Es gribētu tā jums parādīt savu prezentāciju. Tā jau tagad ir sākusi, jālūk. Īsi sakot, es runāju par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jeb invaliditāti, kas ir pakļaut tādiem pašiem riskiem. Um, piemēram, uh, auto negadījumam. Vai nu man ir invaliditāte vai nav. Tas pilnīgi neko nemaina. Tad ar mani var notikt tāds pašs nelaimes kā jebkuru citu veselu cilvēku. Un, um, un kāds no mums gribētu, lai mēs esam apdrošināti. Diemžēl, ja man rītu būtu infarkts, man nav apdrošināšana. Un tie, kas nav apdrošināti šodien, mēs nevaram baudīt tās tiesības. Mums pašiem tad ir jāuzņems visi finanšu sloks. Bet personas bez e, invaliditātes ir apdrošināts. Kā mēs varam to mainīt? Mēs varam mainīt tādējādi, ka mēs pirmkārt apzināmies, cik nopietni riski ir un, un kādiem riskiem ir pakļaut cilvēki ar vajadzībām, īpašām vajadzībām, un ka mēs redzam, ka arī šīs iespējamies papildus riski tiek aprēķināts kā sociālos apdrošināšanas iemaksās un arī parastās apdrošināšanas iemaksās. Un um, tad vismaz arī labi kaut vai tā, bet tad nodrošināt zinām aizsardzību un garantijas. 2006. gadā es jau Eiropas parlamentu aicināju rīkoties, lai nodrošinātu arī cilvēku ar invaliditāti situācijas normalizēšanu, ka arī viņiem būtu iespējas iegūt apdrošināšanu aicināju izstrādāt tādu direktīvu, kas precīzi atrunātu cilvēku ar īpašām vajadzībām, jeb ja invaliditāti tiesības. Bet es esmu saskaries ar milzīgu pretestību. Un mēs redzam, ka arī ANO konvencija precīzi atrunā par šādu garantiju un tiesību nodrošināšanu cilvēkam ar invaliditāti. Diemžēl tā nav īstenota. Papildus uh, vēl ir mm, arī sagatavotais ANO protokols, kas, diemžēl, tikai izvēles kārtībā pie, pieejams, jo vairākas valsts to izvēlas nepievienoties. Tāpat līdzīgi kā jau ir antidiskriminācijas direktīva, kas iesprūdusi padomē. Lūk, un otra iespēja būtu ANO konvencija. Vai nu tad jums ir spēkā Eiropas antidiskriminācijas direktīva, vai jūs arī izmantojat ANO konvenciju. Abi būtu spēkā, bet šobrīd abi ir bloķēti un tas nu, rada ārkārtīgi sarežģītu un nevēlamu situāciju, jo katram var gadīties kāda nelaime rītdien, piemēram, kāds negadījums, autonelaime, piemēram, un tāpēc, ka nav juridiskās bāzes, tiesiskā pamata, mēs nevaram baudīt aizsardzību. Eiropas diskriminācijas fórums priekšsēdētājs norādīja, ka um, mēs nevaram gaidīt ilgāk. Nākotnē nevar gaidīt ilgāk. Future can't wait. Un, um, Tāpēc jau iepriekš mēs runājam arī, ko tas nozīmē finanšu krīzē. Atsevišķās dalībvalstis, kā piemēram Vācija, pilnīgi oficiāli pieprasa, lai šis jautājums tiktu uh, nostādīts uz visās valstīs vienādiem pam, pamatiem. Mēs pieprasām, lai netiktu vairāk kavēt uh, šī lēma pieņemšana vēl divus, trīs gadus. Uh, Tālāk es gribu atsaukties uz petīciju numuru 0689 2008. gads. Jā, tie tie paši galvenie jautājumi. Un arī te es runāju tieši par apdrošināšanu, un es kādā ziņā visu laiku varu atsaukties uz savu personīgo dzīves pieredzi un es varu precīzi atraksturot, atraksturot kas ir, kāda ir situācija. Un lūk, tāds ir. Ja jūs pats saskaraties ar tādu problēmu, tad šo situāciju jūs arī redzat pilnīgi savādāk nekā tad, ja jūs zinat to tikai teorētiski. Tāpēc es uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka mums arī cilvēkam ar īpašiem vajadzībām būtu jāstrādā Eiropas komisijā. Ne jau tikai parlamentā, bet vajadzētu arī vairāk cilvēkiem strādāt komisijā. mēs norādām, ka jau tie līgumi, kas precīzi ir atrunājuši invaliditāti, ir uzskatām par nepieņemamiem. Nu, piemēram, tādos gadījumos, kad ir bijis kāds auto negadījums vai arī cits kāds darba negadījums. Darba direktīva norāda, ka tie līgumi, kas jau iepriekš atrunājuši invaliditāti, nav pieņemami, līdz ar to nav spēkā. Uh, tie anulējas, jo tie jau pašos pamatos ir antidiskriminējoši. Eh, Un tāpēc mums ir jāizmanto tas, kā arī transportā mēs varam izmantot šo. Jo man bijusi līdzīga situācija satiksmē, kur, piemēram, man pēc auto Mm, negadījuma veidojās sarežģījumi ar mugurkaulu. Un man bija tāds kā pārmetums, ka, lūk, ka šīs problēmas veselības, kas man rodas, izrietējas no manas invaliditātes, nevis no auto negadījuma. Un tad vēlāk mēģinot panākt šo izlīgumu, viņi tad man ļoti maz kompensēja šos zaudējumus, bet vēlāk, astoņas gadus vēlāk, uh, 2004. gadā, tātad negadījums bija 96. gadā, un tikai 2004. gadā eksperts atzina, ka šīs uh, mugurkaula deformācija ir tieši autonegadījuma seks, nevis um, invaliditātes seks. Bet tas jau viss lūk tiesiski tika noregulēts iepriekš, un izlīguma pamats uh, un kompensācija, ko saņēmu, bija daudz mazāka, jo tā tika uzrakstīta it kā uz manu invaliditāti, Un, lūk, jā, es nebūtu bijis cilvēks ar invaliditāti pirms autonegadījuma, tad, protams, man būtu pilnīgi cits izlīgums un pilnīgi cita kompensācija. Un, lūk, un ārsti toreiz visi e, nespēja pateikt to, ka a, tas vēlāk tikai tika konstatēts, ka, lūk, šis a, mugurkaula problēma rodas tieši no negadījuma, autonegadījuma. Un lūk, ja vēlāk atklājas, izrādās, ka kādai personai e, ir jau iepriekš izstrādāt diskriminējušas normas kādā darba līgumā vai kādā citā līgumā, tad šis līgums uzskatāms par nes, spēkā nesošu. Jo ir jānodrošina, ka cilvēki ar invaliditāti ir pakļauti tieši tādām pašām tiesībām kā cilvēks bez invaliditātes un tieši tāpēc tas ir attiecams visiem, visu veidu civiltiesisko normu līgumiem. Tāpat es arī vēlāk mēģināju šo jautājumu risināt arī uz brīvprātīgas pamatiem, runāju ar apdrošinātājiem, bet viņi, protams, saka, nē, nē, mēs negribam dzirdēt par to, mums tas neinteresē, jo šīs lietā, lieta jau ir atrisināta, ir panākts izlīgums un viss. Un tāpēc saku, jums nevajadzētu piekļūt, eh, piekrist šādiem brīvprātīgiem izlīgumiem, bet jums ir jāpanāk arī savu tiesību aizstācību, bet toreiz nebija nekāda juridiskā pamata. Un līdz ar to es nevarēju šo jautājumu um, nopietni tālāk cīnīties par to. Tas, lūk, ir iekļauts šajā manā petīcijā izskatīt septītajā darbkārtības jautājumā. Es tātad jums gribētu arī pievērst uzmanību manai prezentācijai, materiāliem, kas jums varbūt arī precizēt atsevišķus jautājumus, izskatīt atsevišķi dziļāk, bet nu baidos, ka man īsti tik daudz laika šodien šeit nav atvēlēts. Varbūt tagad es vēlētos pievērsties e, otram jautājumam, jo negribu jūs arī ilgāk aizkavēt. Lūk, otrs jautājums darba kārtībā, kas ir iekļauts. Es varu tagad, jā? Ja? ja jūs domājat astotais mm, darbkārtības jautājums. kas īstenībā gan ir um, citu pēc tam attiecīgo dienas kompetenci, un tāpēc sākstināšu komisiju uzreiz atbildēt jau par septīto. Jā, paldies priekšsēdētājiem, saka komisijas pārstāvis. Un paldies arī lūgumraksta sagatavotājiem, kas ir pats, ar ko mēs ļoti jau cieši esam līdz šim sadarbojušies. Un mēs esam personīgi pazīstami. Tā kā viņš katrā ziņā mums liek atgūt jaunas lietas un arī ļoti zina Mēs zinām viens otru, un tas, protams, ļoti skumjš stāsts, bet mēs esam ļoti pateicīgi par to, ko mēs visi esam apgūši arī šajā periodā. Par juridisko situāciju stā, statusu. Manuprāt, situācija atklāja, cik ārkārtīgi nozīmīgs ir priekšlikums, ko komisija ir sagatavojusi, un tas ir komisijas priekšlikums, kas līdz šim ir e, izrietējis no EDF un pašu pilsoņu iniciatīvām rakstot arī e, šīs petīcijas un lielā mērā pateicot Eiropas parlamentam un īpaši atsevišķiem ļoti aktīviem deputātiem. Šis priekšlikums, ko mēs izskatījām jau piektajā jautājumā, arī tieši runā par diskrimināciju par visu veida, veidiem sabiedrībā, bet ne e, darba vidē. Tātad te visi tie jautājumi par sociālo aizsardzību un arī pieeju dažādu veidu pakalpojumu produktiem, tajā, laik, tajā skaitā arī apdrošināšanu. Un mēs runājam, ka nedrīkstam diskriminēt cilvēkus nec uz eh, seksuālās orientācijas, nec reliģiskās pārliecības, nec vecuma pamata. Un lūk, mēs norādām, ka jānodrošina cilvēkiem iespējams arī turismu industrijā un viss eh, saprātīgs alternatīvas cilvēku izmitināšanai un uzņemšanai. Uh, Un lūk, šis komisijas priekšlikums, eh, ko izstrādāja, to atbalsta arī Eiropas parlaments, un tas eh, priekšlikums arī atbildē daudz jautājumus, kurus jau aktualizēja šī petīcija, un kas ir aktuāla daudziem pilsoņiem Eiropā. Tas nu ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Un šajā gadījumā mēs runājam par kaut ko ļoti nozīmīgu. Vēlos piemērst uzmanību, jūsu visu uzmanību, tātad jūs komitejas uzmanību komisijas iespējām arī spērt tālākus soļus. Un mēs arī vienmēr cenšamies spērt tālākus soļus, bet ir ārkārtīgi nozīmīgi visiem saprast, ka šobrīd šo priekšlikumu bloķē padome. Mēs jau esam šo jautājumu risinājuši ar četrām prezidentūrām, un, un vajadzīgā vienprātība ar vienu nav panākta. Tāpēc ir jāturpina cieša sadarbība, un šobrīd es atzīšu, ka Komisija ir ļoti cieši sadarbība Eiropas eh, invaliditātes forumu, kas mēģina skaidri parādīt dalībvalstīm, ka tas viņu morālais pienākums. Bet tam ir zināms ekonomiskais pamats, jo 50 miljonu Eiropas iedzīvotāju ar invaliditāti ir Eiropas iedzīvotāji, un viņi arī reizē piedalās kopējā tirgu un dod savu ieguldījumu kopējā sabiedrībā. Un lūk, tieši tāpēc kopīgi sadarbojoties, Es uzskatu, ka arī Eiropas parlaments, ne tikai uh, jūsu komiteja, bet arī plašāk, mēs varam redzēt, ka starp bio komisiju mēs varam arī izdarīt lielāku, panākt lielāku atbalstu, lai šis jautājums tālāk virzītos padomē. Tā kā šis priekšlikums mums ir skaidrs, ka uh, iestrēgums jau šobrīd tā problēma ir padomi kas nespēja vienoties, absolūt, panākt absolūto vairāk, vienprātību. Lūgumraksts iesniedzēja aktuālā problēma, un ko mēs tā sakrā darām? Mēs saprotam, ka noda, tieši apdrošināšanas sektors, kā ir ļoti nozīmīgs, jo tas kalpo kā tāda bāzlinija visai dzīvei, un tieši tāpēc mēs esam risinājuši arī sarunas, un arī šajā Eiropas invaliditātes fórumā mēs esam pasūtījuši ļoti nopietnu uh, pētījumu, kur arī komisija deva savu nozīmīgo gultu uzkrātās zināšanas, kur mēs apkopojam līdzinējo praksi un redzam un uzskatām, ka ir tādas apdrošināšanas uzņēmumi, kas spēj šos jautājumus risināt. Līdz šim, kur daudz, protams, apdrošināšanas uzņēmumi uzskata, ka šie gadījumi pārāk sarežģīti, tomēr mēs redzam, ka ir atsevišķi uzņēmumi, kas šos jautājumus spēj risināt. Un tāpēc, ja mēs varam arī iekļaut šos viņu pētījumus, iekļaut arī konsultantu zin, zināšanas, tad uz brīvprātīgas pamatiem, strādājot arī pie direktīvas, mēs varam panākt, ka šī nozare varētu atcelt vismaz daļu no viskaitīgākajām praksēm, cilvē, kas skar tieši cilvēks ar invaliditāti, bet arī citus, kas skar citus cilvēkus. Paldies! Εμείς ευχαριστούμε κύριε. Tālāk Gons, lūdzu. Vai jūs vēlaties runāt? Nē. Kašman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vasiļjus, es apsveicu jūs ar paveikto darbu. Bet reizēm man šķiet tas ir tiešām tas jautājums ir tik sarežģīts, ka es vispār, nu, vispār tā kā pazaudēju pavadienu. Jo jūs sākat runāt par uh, civiltiesībām, jūs runājat par risku analīzi, apdrošināšanas nozarei, bet es redzu, ka tas tiešām ir viss vērts uz taisnību un tiesību ievērošanu. Un tāpēc, tāpat kā komisija norāda, mēs sekojam ļoti aktīvi šim jautājumam, jo šobrīd direktīva ir iestrēgus padomē, un tā atrisinātu daudzas problēmas, ne visas, bet daudzas problēmas. Uh, Un priekšsādātais kundze, viens no veidiem, kā mēs varam šo spiedienu arvien uzturēt uz padomi, jo tāpat kā politikā, tāpat arī dabā nekas bez spiediena nenotiek. Varbūt, ka mēs varam izstrādāt mutisku jautājumu padomei, jo, ņemot vērā arvien pieaugušo lūgumu rakstu skaitu, kas tiek iesniegts pār bijušo 13. tagadējo 19. pantu, kas tieši skaitās ar uh, pārliecību, seksuālo orientāciju, vecumu un tāpat arī dzimumu. Lūk, mēs varētu iesniegt mutisku jautājumu padomē un šo jautājumu tātad uzdot plenārsesijā. Tas būtu viens veids, kā mēs varam izdarīt šo spiedienu. Vēl pirms vairākiem gadiem, tad, kad es pats biju vēl aktieris, mēs aktieri arī netikām apdrošināti, jo tika uzskatīts, ka mēs visi esam pārāk tādi, nu, liderīgas būtnes, un vai varbūt pat zagļi, un tad, ka uh, arī mūžīgie ceļinieki, kurus nekad nevar apdrošināt. Bet toreiz viņi mainīja viedokli vēlāk un norādīja, ja jūs esat slavens aktieris, un cilvēki zina, ka jūs nesat mājās, jo būsat, varbūt būsat atkal vakaros, jo varbūt jūs būsat um, uh, Milānā, tāpēc mūs atkal nevar apdrošināt, jo visi zina un varētu jūs mājā apzakt. Nu, nu, lūk, bet vēlāk viņi saprat, ka tas ir milzīgs nišu tirgus, un tagad visi bāž virs saviem piedāvājumiem. Lūk, varbūt jāapskatās, kā atsevišķas valsts šo jautājumu mm, skatās, kā viņi panākuši līdzsvaru. Piemēram, Austrālijā. Ja jums ir automobīls, jums ir uzreiz arī jāmaksā nodoklis. Ar šo automobīli jūs reiz to iegūta, iegūstat arī trešās puses apdrošināšanu. Tas nozīmē, ja arī jums notiek kāds auto negadījums, tad jums ir apdrošināta savu cilvēciska atbildība. Iespējams, ka atsevišķās dalībvalstīs mēs norādām, ka ja nav šāds uh, apdrošināšana uzņēmums, kas ir gatavs uzņemties tā valsts uzņemās, un paskatīsimies, ko saka pētījumi. Ja mēs paskatāmies, kāda ir aktuālā prakse, lūk, tad atkal mēs nonākam pie Tā ka mums nav neaizdomā jauna situācija, jauns velospēds, mums jau ir šī horizontālā ietvar direktīva padomē, ko iestrēgusi. Parlaments ar lielu vairākumu atbalstīja, un lūk, mēs tagad varam pieprasīt padomē vēlreiz teikt, kāpēc viņi nerīkos un kāpēc viņi nevar panākt vienprātību šajā jautājumā. Paldies! Paldies, Kašman kungs! Klais kungs, lūdzu! Jā, paldies, priekšsādātājs kundze! Es arī piekrītu Kašman kungam un gribu norādīt, ka tas tiešām pareizi, ko viņš teica. Jā, padomu šobrīd bloķē aktuāli šo jautājumu jau iepriekšējo četro prezidentūru laikā. Manuprāt, tagad ir pienācis īstais laiks atrast risinājumu šai problēmai. Komisija šo petīciju ir vērtējusi ļoti atzinīgi. Uh, Un zinu, ka Maikla izstrādātais priekšlikums, tātad iesniegtais priekšlikums, ka mēs varam ar mutisko jautājumu uzdot arī izdarīt zinām spiedienu, ir ļoti nozīmīgs, lai šo situāciju tālāk iekustinātu. Ja mūsuprāt, šis mutiskais jautājums ir tieši jāuzdod padomē. Un tādējādi mēs varētu atrast zināmu veidu, kā varam šo jautājumu atkal iekustināt, kas ir iestrēdzis padomē. Paldies! Paldies jums! Rapti kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pēc Kašman kunga, protams, ir ļoti viegli runāt, jo nekas vairs nav īsti sakāms. Um, bet nu, es gribētu tomēr vēl vienu lietu piebilst. Kašman kungs minēja, ka viņš ir uh, aktieres, un viņš mums arī minēja dažs piemērs no viņa jomas. Bet es pirms kļu, eh, kļuvu par eh, Grieķijas parlamentu, pēc tam par Eiropas parlamentu deputāti, biju uh, žurnāliste, un tātad mūsu mērķis bija panākt konkrēts rezultāts. Pamatoties uz to, ko sacīja Kašmanu kungs un arī mūsu uh, priekšstādātāju vietnieks. Es gribētu piebilst vēl vienu lietu, kuru es šeit redzu kā secinājumu rakstītā veidā, bet arī komisijas pārstāvja argumentāciju attiecībā uz pirmo aspektu. Man jāuzskata, ka tā tad šis jautājums jāatstāja atvērts, cerot, kā no padomes. Leduskapja iznāks šis te eh, direktīvas priekšlikums. Liels paldies! Man arī ir ļoti viegli sekot jūs domāju, galvenokārt jau, protams, mūsu kopīgās dzimtās valodas dēļ. Buena. Ah, there you are. Mr. Cashman hides you. Aha, Cashman kungs jūs slēpj. Lūdzu, Danoks kundze. Jā. Ja jau mēs uzdodam šo jautājumu padomēji, Maikl, jūs tā neskaidri izsakaties uh, saistībā ar to, kas skār dzimumu, bet mūs, manā valstī Uh, tiesību akts nu pat tika ieviest tāds, ka sievietēm tika dota iespēja piešķirt sliktākus apdrošināšanas noteikumus, ņemot vērā sieviešu, uh, sieviešu dzīves ilgumu. Es, protams, zinu, ka invaliditātes jautājums ir ļoti sarežģīts, taču, ja mēs uzdodam šādu jautājumu, tad mums ir arī jāskar dzimuma aspekts. Paldies! Thank you, Madam Chairman. Uh, I just wanted... Paldies, priekšstādātājs kundze. Es tikai Tatjanai gribēju skaidri sacīt, ka es esmu pilnīgi, pilnīgs uh, dzimuma līdztiesības aizstāvis. Vienīgais iemesls, kāpēc es to nepieminēju, bija tāds, ka 13. bijušajā 13. un tagadējā 19. pantā šis līdz dzimuma līdztiesības jautājums netiek skarts. Uh, Bet katrā ziņā šis eh, jautājums jau sen eh, tika skatīts eh, Eiropas Savienības tiesību aktos. Taču, protams, ka jāņem vērā arī pašreiz notiekošais. Es uzskatu, ka dzimumu direktīva, direktīvas par dzimumu atkal atgriezīsies parlamentu kompetences lokā, un tad mums būs iespēja strādāt šai ziņā, lai, mm, lai nodrošinātu Līdztiesība būtībā <laughs> sievietes ir vairākumā. Jā, es to zinu, saka priekšstādātāji. Paldies, Kačman kungs, Lūdzu, Salavaraka kungs. Ja mēs te priekšstādātājs kundze gribam runāt, pamatojoties uz eh, sabiedrības problēmām, mēs, protams, ar lielu līdzties, līdzcietību skatāmies uz invalīdiem. Jautājums tomēr ir, kāds būs mūsu nākošais solis. Un šis nākošais solis izriet no Eiropas komisijas atbildes. Ir aizkavējusies e, tiesību akta, tiesību aktu ietvaru pieņemšana. Un mēs, protams, nedrīkstam liekt tiesības 12% iedzīti, iedzīvotiem. Un e, es dzirdēju vienu statistiku, te, protams, ir e, runa nevis par 65 e, miljoniem iedzīvotāju, bet par vēl vairāk. Skaidrs, ka te ir runa par ārkārtas situāciju. Un kā jau sacīja, kā jau tika sacīts agrāk, katram no mums var kaut kas tāds gadīties, kur katru brīdi. Un tāpēc, ja mēs paliksim tajā stadijā, ka vienkārši paužam savu līdzi līdzcietību invalīdiem. Tā vietā, lai reāli kaut ko darītu viņu situācijas uzlabošanai, tad mēs neko nebūsim panākuši. panākuši. Mēs zinām, ka uh, vienkārši uzklausot kādu problēmu, mēs neesam to atrisinājuši. Mums ir jāpieņem konkrēti lēmumi. Tāpēc mans priekšlikums ir šāds. Vai nu ko komisija pieņems uh, Eh, vai nu komi mūsu komiteja pieņems lēmumu, vai komisija, Eiropas komisija pieņems lēmumu saskaņā ar eh, Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Jo mums tagad ir šādas iespējas. Un mēs līdz ar to pieprasīsim komite, komisijai, lai tiek balsot, balsot, notiek balsojums par šo jautājumu. Mēs eh, nevaram gaidīt, ka jautājums, kas tika atklāts 2006. gadā, tiktu risināts līdz pat 2016. gadam, jo šī problēma saistīta arī ar ekonomikas jautājumiem. Tad nav runa par to, ka mēs kaut uzliktu lielo nastu uh, apdrošināšanas firmām. Protams, ka arī tās ir firmas, kas grib gūt peļņu, un nu, tām ir konkrētas, konkrēti, konkrētas prasības pret dažādu veidu cilvēkiem, bet mums ir jāapzinās, ka invalīdiem pat nav iespējas kā vienotām spēkām cīnīties par savām tiesībām. Un Protams, ka mēs visi piekrītam tam, ka šis jautājums jārisina. Mums ir konkrēti jārisina šis jautājums. Un mums ir jāpieprasa, lai komitī, komisija spēr konkrētus soļus, lai pātrinātu šī jautājuma risināšanu. Lielas paldies! Uh, kāds Jūlikungs, jūs gribētu vēl ko sacīt? Ļoti īsi. Jā, pavisam īsi. Es arī Vācijā biju tiesā. Tātad konstitucionāla lieta tiesā un konstitucionāla lieta tiesā atzina, ka šis jautājums par apdrošināšanu ir jārisina likumiski, tātad juridiskā ceļā. Tātad šobrīd sanākusi, ka mēs nonākam strupceļā. Juridiski jautājums jārisina juridiski, bet tā kā nav tiesko norma, tad ir tas jārisina pirmkārt politiski. Un ja Eiropas ministru padomu šo jautājumu tālāk nevirzina, tad viņi mums, cilvēkiem ar invalidīti, vajadzētu vismaz skaidru precīzi atbildsnieku, kā mēs varam drošināt šo, savu dzīvi pret dažādu veidu riskiem. Tas ir pilnīgi neiespējama situācija, ka mums vienkārši neļauj apdrošināt savu dzīvi pret dažādu veidu riskiem. Paldies. Tātad šis uh, lūgumraksts tiek tiek atstāts atvērts, tad par to nav nekādu šaubu. Es uzskatu, Kečman kungs, ka priekšlikums par mutisko jautājumu es tātad ir pieņemams, un es gribētu, lai jūs nākošajā plenāra sesijā to tad īstenot, un, protams, ka mēs varētu arī uzrakstīt eh, vēstuli padomē, jo šķiet, ka šie trīs lūgumraksti skar vienu ļoti svarīgu jautājumu loku. Mēs esam Eiropas parlamenta deputāti, un mums ir pienākums izdarīt spiedienu uz komisiju un uz Eiropadomi, lai tie risinātu tos jautājumi, kas varētu atvieglot mūsu Eiropas kopienas uh, pilsoņu dzīvi. Un eh, pirmajā gadījumā mēs jau esam savākuši pāri par vienu miljonu pārakstu, tad mēs varētu to uzskatīt, ka par pirmo iespēju mums Eiropas parlamentam šo te eh, lūgumu rakstu pasniegt kā pilsoņu iniciatīvu. Man ir prieks, ka es piedaru šai komitejai, eh, jo tādā veidā tad mēs varam spērt pirmo soli šai jautājumā. Eh, jāsaka, <laughs> Rapti kundze, eh, žurnālistu vārdiem izsakoties, ka eh, laiks skrien milzu soļiem, un te ir kāds sūļis kungs, kurš gribētu arī runāt par līdzīgu jautājumu. Jā, šajā gadījumā es gribu runāt par iekļaujošo izglītību skolās. Tā ir tāpat problēma, lai nodrošinātu arī jauniešiem, bērniem pieeju skolām. Visu laiku mēs saskaramies ar noraidījumu. Un šis ir gadījums, kas skar manu dēlu, Lūkasu, kam ir autisms, un kopš 2008. gada es strādāju Eiropas parlamentā pats, un man arī bija jāsaskars ar nopietno barjeru, un tā ir tieši Eiropas skola, kas rada nopietnas problēmas. Un es gribu tieši tādu runāt par šo skolu un iekļaujošo politiku, izglītības politiku. Lūk, mēs redzam, ka šī iekļaujošā izglītība, kas tiek nodefinēta arī 24. pantā, kas ir iekļaut arī mm, ANO mm, cilvēku ar individuālu konvencijā, mēs norādām, ka netiek ņemta vērā pilnā ziņā sociālā iekļaušana. Nav jau runa tikai par to, ka mans dēls var iekļaut parastā skolā un parastā klasē. Nē, ka mēs nodrošinām viņam arī tādu skolu, kas ļauj visiem bērniem veidot kopējo sabiedrību. Un mans dēls jau īstenībā bija Eiropas skolā, viņš tur strādā, mācījās un viņš arī sadraudzējās, viņam bija savi draugi, bet pēc tam viņam neļāva vairs to darīt. Pēkšņi vienā dienā viņam paziņoja, ka viņš vairs nevar ierasties skolā, un viņam vairs nebija šo draugu, un radījās daudz, milzīgi daudz problēmu. Vēlāk parādīšu arī filmu, kas ir ar, <clears throat> ko filmējas Vācijas televīzija, kur šis jautājums arī ir skaidri ieskicēts, lai jūs labāk saprastu, kas ir šis jautājums. Jautājums par iekļaujošu izglītību ir diezgan jauna ideja, un Mēs nevaram to sajaukt ar integrējošo izglītību. ANO konvencijā skaidri norādām, ka nedrīkst būt tāda situācija, ka kādam bērnam, eh, kāds bērns tiek izstumts no skolas. Tātad, tiek, citiem vārdiem, skolā jādara viss, lai bērns varētu palikt un darbot, eh, mācīties konkrētā skolā. Piemēram, Spānijā, kur ir, ir ārkārtīgi augstas koeficients mm, kur ir bērni ar īpašām vajadzībām, arī tomēr piedalās izglītības sistēmā. Un Vācijā, piemēram, šīs ir pilnīgi pretēji no mm, skaits 85 no uh, bērniem ar invaliditāti nemaz nevar doties uz uh, parasto skolu. Un, lai gan, piemēram, Spānijā un arī Itālijā šī situācija ir pilnīgi pretēji. Un kāpēc tā? Kāpēc tad Spānijā un Itālijā bērni var doties uz skolu un Vācijā nevar? Un, lūk, invalīdu konvencija precīzi norāda. Invalīdiem ir šīs tiesības, bērniem ar invaliditāti arī baudīt izglītību mm, skolā, nevis kaut kādā speciālajā skolā, bet gan eh, parastā skolā kopā ar visiem. Jo šīs speciālās skolas parasti atrodas kaut kur ļoti tālu, viņiem ir jābrauc simtu kilometru tālumā, jāšķirs no savas ģimenes, Un tas tieši ir man not, dēl noticis, kopš viņš vairs nevar mācīties Eiropas skolā Briselē. Jo viņš, lūk, ir tas, um, viņš eh, runā tikai vācu valodā, un ja viņam nav Eiropas skolā, tad viņš arī šeit Briselē nekur nevar mācīties. Un tagad viņš mācās vienā vācu skolā, speciālā skolā Vācijas pierobežā, jo, lūk, viņš vācā um, vācu valodā un mēs esam netālu kā no Vācijas sasniedzamā attālumā, bet kas būtu noticis, ja mans, piemēram, dēls būtu uzaudzis grieķu valodu? Un man būtu darbs Eiropas parlamentā, bet viņš nevarētu tomēr atrast skolu šeit Briselē, tad sanāk, ka man būtu jāatsakās no savu darbu Briselē, Eiropas parlamentā, tikai tāpēc, ka savam dēlam nevar atrast skolu, kur viņam mācīties. Lūk, tieši šādu atbildi es sagaidu no Eiropas komisijas. Vai tiešām Eiropas komisija atzīst, ka šīs situācijas nesaprot, jo viņa pašā, pašā komisijā nestrādā pietiekami daudz cilvēku ar invaliditāti, lai viņi izprastu, un viņi visu laiku jau šo integrāciju ar iekļaujošo izglītību, jo iekļaujoša izglītība ir pilnīgi kaut kas cits nekā integrācija. Un tagad pavisam īsi. Kā Sulis kungs, es atvainojos, vai jūs gribēsiet arī, arī filmu rādīt, jo laika nav. Eh, nu, es gribēju vēl pateikt to, ka šī noraidošā attieksme un runāt par Eiropas skolu ir radījusi papildus izmaksas, un Eiropas um, komisija, protams, man nav gatava radīt, pap, uh, atmaksāt, kompensēt papildus izmaksas, kas man šī, ko šī situācija ir radījusi. Un tā kā tas eh, rada man milzīgu stresu, es nevaru vairs padarīt savus darba pienākumus, un visu laiku jādomā par savu šo situāciju. Un tā Komisija tā tīri vēs pasaka, nu, viss jau ir nokārtots. Īstenībā nekas nav nokārtots. Es atvainojos, ka es tagad eh, varu kļūst jums jau krīt uz nerviem, bet šī situācija tiešām ir samilzusi. Es gribu parādīt jums tā filmu.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 Saravākos kungs, lūdzu. Priekšstādātājs skundzi, es varu tikai atbalstīt Kaculis kunga uh, uzskatu, un es gribētu lūgt, lai tiek uh, paturēts atklāt šis jautājums, un lai tālāk būtu arī bērnu psihiatra secinājums, vai šī, šī skola nāktu par labu šiem bērnam vai nē, jo mēs arī zinām, ka arī skolā ir noziedzība, ka bērni bieži vien izturas barbariski un būtu tad līdz ar to jāgūst eh, pēdējo psihi psihiatrā atzinums, vai šī skola, šī vide būtu, būtu vēlama šim bērnam. Paldies! Jūs varat teikt, ko vēlties, Raptī kundze, jūs varat izteikties. Kirja Bardu. Bardu kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lūgumraksta iesniedzēji šeit runā par ļoti sāpīgu un delikātu problēmu, kurai komisija pievērš lielu uzmanību. Komisija ir uh, eh, strādājis pie tā, lai uh, bērni ar invaliditāti varētu skoloties Eiropas skolā. Bet te ir arī jāņem vērā, ka ir jāiz, ka jābūt īpašiem pielāgojumiem, lai bērni ar invaliditāti, invaliditāti varētu būt šajā skolā. Katrā ziņā šajā gadījumā ar Kacūlis kungu mēs esam ļoti daudz runājuši. Komisija ļoti labi apzinās, kāda ir situācija. Eh, Kacūlis kungam bija arī san, tikšanās ar eh, vicepriekšsēdētāju, ar Kalas kungu. Eiropas skolām ir integrācijas politika. Tas nozīmē, ka šīs skolas izveido tādus, eh, eh, tādus, mm, tādas programmas, lai bērni varētu piedalīties eh, skolās, skolas darbā, taču ne visi bērni var to izdarīt. Un, diemžēl tomēr ir tādas situācijas, un šī ir tāda situācija, ka tomēr skolas ir spiestas atzīt kompetences trūkumu. Katrā ziņā Eiropas skola ir darījusi ļoti daudz, lai varētu īpaši iekļaut šo bērnu. Divi uh, profesionāli vācu valodas uh, eh, profesionāļi ir mēģinājuši darīt visu, lai šis bērns varētu piedalīties skolas darbā. Taču tika secināts, ka, šis, ka skola tomēr nebija pietiekoši kompetenta, lai varētu šo bērnu uzskatīt par vienu no saviem skolēniem. Katrā ziņā te būtu jāuzsver tas, ko, eh, ko var darīt Eiropas skola un ko var darīt nacionālās dalībvalstu skolas. Katrā ziņā uh, nacionālajām eh, dalībvalsts skolām ir daudz plašāka skolu palete. Tur ir īpašās skolas, tur ir mākslinieku skolas, tur ir visādas amatniecības skolas un uh, Un līdz ar to dalībvalstīm būtu arī jābūt skolām, kas būtu piemērots konkrēti eh, arī bērniem ar īpašām vajadzībām. Bet Eiropas skola nav uzskatāma par eh, nacionālās skolas kopiju. Eiropas skola piedāvā akadēmisku mācību programmu ar tikai viena veida apmācības uh, tipu, taču visās Eiropas Savienības eh, oficiālās valodās. Un līdz ar to gadās tāda gadījuma, kad uh, bērni ar īpašiem vajadzībām nevar mācīties Eiropas skolā, bet te nav runa par eh, diskrimināciju, te vienkārši ir eh, tāda lieta, ka šī skola nav atbilstoša šim bērnam. Vai, piemēram, eh, tāda pati situācija būtu gadījumā ar īpaši sportiski vai mākslinieciski attī, attīstītu bērnu, jo Eiropas skolā šādus mācību programmas viņam netiek piedāvātas. Līdz ar to Eiropas skola ir diezgan ierobežota. Tiesa gan to atšķir īpaši plašais valodu, valodu klāsts, un tāpēc šī skola tomēr dažos gadījumos ir uzskatām par nekompetentu. Bet katrā ziņā eh, komisija ir darījusi visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu skolot šo bērnu, un līdz ar to eh, pie Vācijas robežas tika atrasta skola, speciāli paredzēta bērniem ar autismu. Un uh, mēs esam sazinājušies ar Eiropas parlamenta sociālajiem dienestiem, kas ir Kaculis kunga uh, darba devējs, lai tie sniegtu visus statūtos paredzētos līdzekļus un visu atbalstu, lai uh, palīdzētu šim eh, cilvēkam risināt eh, šo ļoti grūto problēmu, arī sniedzot visu nepieciešamo informāciju, lai pēc iespējas rastu labāku risinājumu. Un nobeigumā es gribētu pievērsties vēlreiz vispārējai problemātikai. Katrā ziņā komisija grib eh, veicināt to, lai um, bērni ar invaliditāti varētu mācīties Eiropas skolā. Tāpēc katrā šādā gadījumā Eiropas komisija pastāv uz to, lai tiktu veikti pētījumi, vai tomēr bērns nevarētu palikt šajā Eiropas skolā. Tomēr mēs vēl ar vienu runājam par akadēmiska veida skolu, kas nevienmēr var būt derīga pilnīgi visos gadījumos bet katrā ziņā Eiropas komisija pastāv uz to, ka ir jāsniedz visa informācija, lai vecāki, kuriem, kur bērniem ir invaliditāte, varētu rast risinājumu. Tātad galvenais ir sniegt pilnīgi informāciju par to, kā viņu īpašais bērns varētu tikt skolots. Paldies! Rapti kundze, ja jūs tagad runāsiet pirms Kačman eh, kunga, tad varbūt jūs paspēsiet pateikt to, ko viņam bija paredzēts pateikt. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Ja es būtu runājis pirms Eiropas komisijas pārstāvis, tad es būtu teikusi tikai vienu frāzi, lai šis jautājums paliek atklāts. Es visnotaļ izturos ar cieņu pret Eiropas komisiju un pret viņas pārstāvjiem. Taču uzklausot Eiropas komisijas pārstāvi, es pirmkārt izjūtu uh, lielu atbildību, pirmkārt jau savas sirdsapziņas priekšā sacīt dažas lietas. Sākšu ar beigu, ar nobeigumiem. Nobeigumu. Eiropas komisija rada tātad eh, iespēju šo bērnu izglītot speciālā skolā. Taču, atvainojiet, ja šim cilvēkam ir tik liela um, pacietība, tik liela, tik liela vēlme cīnīties par, eh, par savām tiesībām, mēs arī to redzējām savā filmā Eh, skaidrs, ka viņam tāpēc vien nebija vajadzīga Eiropas komisija. Viņš arī pats būtu varējis rast šādu risinājumu. Un otrkārt, mēs dzirdējām, ka Eiropas skolas uh, galvenā raksturīpašība ir tā, ka šī skoli ir ierobežot. Ja man pareizi, ja man pareizi pārtūkot, man tas liekas pilnīgi nepieņemama, ka Eiropas skola varētu būt kaut, kā, kaut kādā ziņā ierobežot. Šai skolai būtu jābūt atvērtai, viņai būtu jābūt paraugam visām skolām, viņai būtu jādara viss cilvēku tiesību ievērošanas jomā treškārt. Es te dzirdēju, ka, tiek, ka te ir runa par mākslas skolām, par eh, sporta skolām, kas tiek salīdzināts ar skolām bērniem ar īpašiem vajadzībām. Eh, atvainojiet, varbūt es kaut ko neīsti labi sapratu, vai arī patiesībā kaut kas cits. Šeit notiek. Mēs salīdzinām pilnīgi nesalīdzināmas lietas, jo arī mums Vāc, eh, Grieķijā ir sporta skolas. Jo, piemēram, bērni sporta skolā mācās nevis tāpēc, ka viņi nevar iekļauties pārastā vispār izglītošajā skolā, bet tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies šādu savu karjeru. Un tas pats attiec uz bērniem, kas, piemēram, mācās mākslas skolā. Ne tāpēc, ka viņi nevar mācīties vispār izglītošā skolā, bet tāpēc, ka viņiem ir īpaši mērķis, viņiem ir īpaši talants, ko viņi grib īstenot. Un tagad runāju par konkrētu Kaculis kungu. Es viņu nepazīstu, un man nav īpaši simpātijas pret viņu, tāpēc vien, ka viņš ir grieķis, bet es vienkārši raugos uz viņa uh, izvirzīto problemātiku, kā uz jebkura cita cilvēka izvirzīto problemātiku. Um, es neesmu gluži pārliecināta. Tas ir vienkārši mans viedoklis ka viņa bērna atgriešanās Eiropas skolā nāks šim bērnam par labu. Tomēr, spriežot pēc tā, ko es šeit lasīju, te tas viss ir rakstīts un pārtūkots visās valodās. Pēc tā, no tā, ko es lasīju, es sapratu to, ka no Eiropas skolas puses bija atvainojiet, ka es tā sakotu, nevēlēšanās pieņemt to, ka šai skolai būtu jādara viss, ka šai skolai tiešām būtu bijis jādara. Mēs nesen runājām par to, kas tiek rakstīts dokumentos un uh, par to, ko mēs atbalstām teorijā. Tas viss ir jāpadara par praksi. Tā, nu tā, tā es to tā jūtu, var jau būt, ka es maldos. Man ir radies tāds iespējas, ka netika darīts viss, kas bija skolas spēkos. Un otrkārt, es būtu gaidījusi, lai no īpašajiem ārstiem, ne tikai no pedagogiem, bet arī no bērnu ārstiem, no bērnu psihologiem tiktu eh, īstenota, eh, īstenots eh, koncīlijs, lai visi viņi izdar, izdarītu savus diagnozes un koncīlī ceļā izvērtētu, vai uh, Eiropas skola ir darījusi visu, lai bērns varētu tajā mācīties, un vai tā ir viņam piemērot. Šeit, kad mēs runājam par eh, konkrētiem gadījumiem, tad nav runa par vienkārši par vienu, eh, vienu cilvēku, kura vēlmi varētu izpildīt vai neizpildīt. Mēs šādā veidā runājam par konkrētiem gadījumiem, kam ir jāmaina mūsu, mūsu uh, dzīves, uh, mūsu skola. Liels paldies! Jūs izteicat daudz laika, varbūt Kašman kungs varētu izteikties īsāk. Jā, man jāsaka, man ir liels prieks izteikties pēc Rapti kundzes, jo viņa jau pateica to, ko es būtu sacījis. Bet ir viena lieta, ko es gribētu mazliet atšķirīgi pateikt. Es domāju, Vasīlijas Eh, mūsu priekšā ir izvirzījis šo problēmu, tāpēc, ka viņš vēlas, lai mēs strādātu ar vispārējo principu, ka šāda veida diskriminācija nav atkārtojama. Tāpēc es te nerunāju, es negribētu, lai mēs te runātu par konkrēto gadiem, par kaut kādiem psiholoģiskiem mm, atzinumiem. Katrā ziņā Eiropas skola saņem Eiropas Savienības finansējumu, tāpēc mums būtu uh, jādara viss, lai nodrošinātu, ka šeit tiek ievērota Eiropas Savienības pamatprincipi. Protams, ja bērnam e, netiek e, nodrošināta iespēja mācīties, kas arī ietekmē ģimenes dzīvi un, un visādi citādi, tas, protams, ir līguma pārkāpums. Varbūt mēs varētu lūgt, lai Eiropas komisija izsūta Eiropas skolām anketu kurās, kurās tiktu, kurā tiktu uzrādīts, cik lielā mērā šajās skolās mācās bērni ar eh, invaliditāti. Un tad mēs varētu secināt, kas mums jādara, lai šī problēma būtu atrisinām. Varbūt mums ir jāpiešķir uh, lielāks finansījums, lai tīri fiziski šie bērni varētu uh, mācīties šajā skolā, bet būtībā mums šeit ir jārunā par šo principu, kuru mūsu uzmanībai, uz kuru vē, mūsu uzmanībai ir Vasilijs. Paldies! Liels paldies, Kašman kungs, to mēs arī ņemsim vērā. Vetman kundze, lūdzu. Dankeschön. Uh, ich denke... Paldies. Es uzskatu, ka lielos vilcienos pievienos iepriekšējiem runātājiem. Uh, un īpaši, proti, vēlos pievērsties bērnam par autismu problēmu. Autisms nav īsti tāda invaliditāte, ka es jau esmu ierobežots eh, savās kustībās un tomēr sēžot ratiņkrēslā varu ļoti rūpīgi sekot mācībām. Diemžēl autisms izpauž pavisam savādāk. Es esmu pats jau speciāli pedagoģi pirms ievērsos politikai un lūk, tāpēc arī tas jāņem vērā. Un tomēr es gribu norādīt, ka skola arī spēru zināmus soļus, piemēram, arī pieņemt papildus asistents, lai viņi palīdzētu šim bērnam. Un tomēr, ja skola atzīst, ka viņi robežas ir, ir sasnieguši savas iespēju robežas, tad, diemžēl, arī skatoties bērnu tālāko attīstības iespēju, jāatzīst, ka varbūt ir pamatot domāt, ka viņam ir svarīga cita skola, bet Pats galvenākais, ka mēs nodrošinām mācību iespējas visiem bērniem. Autismiem ir īpašas uh, talantīgi bērni nerēt, jo, jo nerēt viņi parāda, ka viņiem ir īpašas spējas gan arī radošajos eh, izpausmēs, gan arī sporta ziņā, gan matemātiskās uh, eh, spējas ir īpaši attīstītas. Un tāpēc uh, Mums tomēr jāredz iespējas, kā mēs vislabāk varam nodrošināt šo izglītību bērniem, kas varētu arī tālāk dot savu iesniegumu, ieguldījumu tālākai sabiedrībai. Un tā es atzīstu, ka šobrīd, protams, situācija ģimenē ir ārkārtīgi sarežģīta, ka viņi ir šķirti no bērna nedēļas garumā, bet tāpat laikā viņš saņem tādu skolā, at, um, um, tādu izglītību, kāda viņam vispiemērotākā. Es redzu, ka jūs man nepiekrītat, bet. Uh, es jums tomēr varu norādīt, ka šis jautājums, protams, man personīgi skar, jo es arī esmu no Vācijas un mums tomēr jāskatās, ka kas notiktu, ja, piemēram, bērns tiktu nosūtīts atpakaļ uz Vāciju. Ja? Tas būtu pilnīgi nepieņemami, ka tas kļūtu par tādu kā pingpong spēlīti. Nē, katrā ziņā ir jāskatās, kas ir bērnam pats labākais, un, manuprāt, bērna labāk, um, labākā situācija bērnam šobrīd pats aktuālākais. Un, lūk, es gribu norādīt, ka autisms ir īpaši sarežģīga situācija, un reizēm ir jāpasaka, vai skola var kaut ko piedāvāt, vai arī nevar. Un tajā situācijā arī mums pieaugušiem daudz kas tiek prasīts. Protams, tas ir ļoti sarežģīts lēmums, ģimenei Dievs nedod. Mēs visi zinām, kāds ir, ja jābūt šķirtam no ģimenes, ka tas nav viegli, bet tomēr jāskatās arī plašāk uz to, kāds īstais ir iegūms bērnam un ko īsti bērns tad var attīstīt un kāda varētu būt arī vēlākais viņa ieguldījums sabiedrībā. Paldies! Ευχαριστούμε εμείς κύριε Βέρτμαν. Ε, πολύ σύντομα κύριε Τουργκάης παρακαλώ. Paldies, Vērtmans kundze. Tagad pavisam īsi vārds teis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es īsti nepārzinu šo konkrēto gadījumu, e, uzzināju par to tikai šodien. Bet es e, gribētu teikt, ka ja es meklētu vietu saviem bērniem, kur mācīties, tad pēc tā, ko es dzirdēju no komisijas, jūs pilnīgi pārliecinājāt mani, kāpēc man bērnus nevajadzētu sūtīt uz Eiropas skolu. Es pats esmu skolotājs. Un man ir pavisam skaidrs, ka tā doma par superbērniem, kas ir vislabākie jebkurā priekšmetā, protams, ka arī viņiem ir piemērotas skolas. Bet, piemēram, viens no maniem bērniem, eh, man ir eh, divi bērni, kas pašlaik apmeklē jau skolu, un viens no viņiem jo viņam, e, viņam ir e, grūtības ar mācīšanos, un viņu neatskaitīja no klases, viņu integrēja šajā klasē, un visi dara visu, lai šis bērns saprastu un varētu sekot tam, kas notiek klases telpā. bet uh, šajā skolā nenotiek tas, kas notiek daudzās citās vietās, ka bērni tiek uh, virzīti kādos konkrētos priekšmetos. Un šī skola dara visu, lai integrētu bērnu, kā to lūdz lūgumraksta iesniedzējs tā vietā, lai bērns iet uz skolā simtiem kilometru tālu. Un uzklausot komisijas eh, un uh, cilvēku paskaidrojums šeit. Es vienkārši esmu bez vārdiem. Es piekrītu Kašmankungam, uh, eh, Raptīkundzei un citiem. Es atbalstīšu šo lūgumu rakstu. Un vissarežģītākais šajā situācijā ir tas, ka ir jārod kāds risinājums. Uh, ja mēs lūgumu rakstu atstāsim atvērtu, tad mums būs iespējami, tad mums būs pietiekoši laika izpētīt situāciju un varbūt, ka mēs varētu kādu konkrētu risinājumu atrast. Varbūt mēs varētu runāt ar padomu, nosūtīt viņiem vēstuli. Es nezinu, kāds būtu tas labākais risinājums, kā integrēt šo bērnu skolā. Paldies! Tagad vārds Kačs kundzei. Paldies! Pavisam īsi es gribēju teikt, ka es esmu psihiatre, un šis jautājums nav jārisina psihiatriem, šis jautājums ir jārisina Eiropas skolai. Savukārt no citas puses ļoti vēlētos kritizēt komisijas atbildi, e, kad tiek salīdzināts bērns ar īpašām vajadzībām un īpaši e, apdāvināti bērni kādā priekšmetā. Man liekas, ka šie divi, šīs divas kategorijas vienkārši nav salīdzināmas, un te tas slēpjas tā problēmas būtība. Ir skaidri jānorāda, ka Eiropas skolas uzdevums ir atrast veidu, kā izglītot dažādus bērnus, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir speciālas īpašas vajadzības vai nav. Tātad jāatrod veids, kā atrast vislabākos pasniedzējus un uh, veicināt eh, šo te bērnu integrāciju sabiedrībā. Mums tas ir skaidri jānorāda. Paldies. Tagad vārds Deroskungam. Paldies. Es nedzirdēju, ka jūs pirmoreiz man vārdu nosaucāt. Eh, es šeit atkal atgriežos pie tā paša jautājuma, jo es 2006. gadā parlamentā sagatavoju ziņojumu par līdzīgu gadījumu, un komisija pie šīs lietas strādā jau no 2003. gada, un tagad, uzklausot komisiju eh, un salīdzinot to, ko komisija teica 2003. gadā par līdzīgu gadījumu, komisija vārds vārdā atkārto vienu un to pašu. Tātad to, ka skolas nav aprīkotas, nav spējīgas mācīt bērnus invalīdus, ka komisija dara visu iespējamo, lai uh, nodrošinātu visu, ko vien viņi var, un tā tālāk, un tā tālāk. Ziņojumu iepriekš ar balsu vairākumu apstiprināja parlaments, un tas sasaucās ar uh, Eh, ombuda iepriekšējo atzinumu par to, ka būtu Eiropas iestādēm jākompensē tā maksa, ko vecāki ir samaksājuši par šādu bērnu izglītošanu. Uh, Varbūt, ka ir vēl kāda informācija, ko mēs neesam saņēmuši, bet eh, neizskatās, ka eh, šajā jomā ir panākts kaut kāds progress eh, no tā laika, kad parlaments aicināja komisiju rīkoties. Komisija ir Eiropas skolu padomē, un viņi, koman, viņi kontrolē šo skolu budžetu. Un tas, ko šodien teica komisija, man ir pilnīgi nepieņemams, jo nevar būt tāda situācija, ka uh, Četrus gadus pēc tam, kad šī komiteja un šis parlaments ir jau risinājuši šādu jautājumu, un komisija atgriežas atkal atpakaļ pie priekš teiktā un atkārto vārds vārdā vienu un to pašu. Par to, ka Eiropas skola ir standarta skola, ka viņi nevar apmācīt bērnus invalīdus. Tajā pašā laikā, kad parlaments jau iepriekš ar balsu vairākumu bija norādījis, ka Eiropas skolām jāattīstās tā, lai visiem bērniem varētu sniegt pakalpojumus arī bērniem invalīdiem. Ja tas ekonomiski nav iespējams, tad katra vecāka pienākums ir no, nodrošināt bērniem iespēju apmeklēt skolu, tātad šāda iespēja ir jādod, un nav pieņemams tas, ka Eiropas institūciju darbinieki tiek uh, spiesti, viņiem tiek spiesti maksāt tūkstošus eiro uh, par bērnu izglītību tajā laikā, kad šādiem bērniem izglītību būtu jānodrošina par velti. Paldies, Derosas kungs! Tagad kāds Jolas kungam pavisam uz īsu brīdi vārds. Paldies, esmu patīks par iespēju šodien arī runāt un mēģināt rast patiesību un taisnību. Mēs kad norādām, ka Eiropas skolā Toreiz mēs pavisam skaidri pateicu, pirms es parakstu līgumu, darba līgumu Eiropas parlamentu, man bija aktuāls jautājums, kas man jādara, lai nodrošinātu izglītības iespējas eh, savam bērnam. Toreiz skaidri nozādīju, ka Lukasam vajag ABA asistentu, tātad asistentu, kas ir apguvis šo īpašo audzināšanas metodi, kas skaidri norāda, kas paver iespēju šādus bērnus arī izglītot. Un toreiz arī eh, šajā paziņojumā mēs norādījām, ka uh, vienojāmies, ka šāds iespējas būtu uh, pārņemt, tātad Eiropas parlamentam, jo atredzētie 3,6 miljoni īpašām vajadzību izglītošanai, toreiz to pateica, ka tos nevarēs tam atļaut. Bet trīs dienas pirms bērnam vajadzēja doties skolu, šī vienošanās tika atsaukta. Uh, Un tagad sanāk, ka Eiropas komisija tātad atcelt šo īpašo, tātad piedodiet, tas nebija Eiropas parlaments, bet Eiropas komisija, kas apņēmās šos papildus izdevumus sekt, bet trīs dienas pirms tam paziņo, ka nebūs, bet šī metode bija paši paredzēta manam bērnam, un tā bija piemērota. Šī abējā metode ļauj autismu bērniem tiešām arī aktīvi mācīties. Un tas, diemžēl, nenotiek, un tāpēc es norādu, ka te lūk bija konkrēts risinājums, lai mēs vai... Es baidos, ka būs nopietnas tālākas problēmas, jā. Protams, ka mēs varētu mēģināt arī šo metodi īstenot skolā. Es arī iecināju vairākus eksperts, kas arī rakstveidā apliecināja, ka šī metode ir iespējama, bet diemžēl viņa netika īstenota. Bet, ja mēs skatāmies uz apvienoto nāciju konvenciju, tas norāda, ka ja vienalga, kurš bērns, kas nāks arī šajā skolā mācīsies, viņš netiks arī atraidīts, bet, nu, es atvainojos, ka es ļoti emocionāli tagad esmu uzvilks, bet tas skaļ man tieši personīgi. Paldies! Tas nav personīgs dabas jautājums, tas ir vispārējas intereses jautājums, un paldies, ka devām, devāt iespēju padomāt par dažādiem jautājumiem saistībā ar šo te faktu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju sniegt dažus faktisku, faktoloģisku materiālu, faktoloģisku ziņas atbildot š, uz šeit izskanējušiem jautājumiem. Daži šeit runāja par ekspertu atzinumu, psihiatru apzinu un tā tālāk. Man jāprecizē, ka tad, kad Eiropas skolā tiek uzņemts bērns ar īpašām vajadzībām, tiek izsaukta sen grupa, tātad Special Education Needs, speciālās izglītības vajadzību ekspertu grupa, un tad šī ekspertu grupu, grupa arī izstrādā spriedumu, vai šī skola var uzņemt bērnu vai nē. Tātad katreiz, kad pēc zināma. Um, laika posma tiek secināts, ka bērns laikam nevar tikt iekļauts šajā skolā, tad vēlreiz tikt, tiek sasaukta šī ekspertu grupa, kas īsteno faktoloģisku analīzi. Tātad tas nav tikai direktora lēmums. Un e, viens e, runātājs izteicās par skolu superbērniem. Tās nav Eiropas skolas. Uh, Ir daudz uh, Eiropas skolā bērnu, kam ir mācība, kam ir grūtības mācībās, kam ir īpašas vajadzības, un te viņiem tiek sniegts liels atbalsts. Taču īstenā situācija tāda, ka dažkārt skolas tomēr ir nekompetentas, lai risinātu uh, izglītošanās problēmu specifiskiem bērniem man jāsaka, apmēram 20% no bērniem Eiropas skolās ir baudījuši īpašo pieju kas tātad tiek piemērot bērniem ar īpašām vajadzībām. Iespējams, ka savā argumentācijā es jums skaidri nepaudu, kāda veida eh, apmācība tiek piedāvāta skolās. Es vienkārši gribēju sacīt, ka tas, ko var piedāvāt dalībvalsts, skolu ziņā ir ļoti uh, lielas iespējas. Te tāda pastāv speciālās skolas visādās jomās, bet Eiropas skolas ir vispārīgas skolas, un līdz ar to tās nevar piedāvāt to pašu lielo dažādību, kas pastāv dalībvalstīs, un līdz ar to dažos gadījumās viņu iespējas ir ierobežotas. Tās nevar strādāt ar bērniem ar īpašām vajadzībām, un tā tad tiek atzīt šo skolu nekompetenci. Paldies! Paldies! Man liekas, ka mums ir pienācis laiks vēlreiz pārdomāt, kāda loma jāspēlē Eiropas skolai, jo mums tad būtu jāpārliecinās vai jānosaka, vai šeit mēs runājam par diskrimināciju, vai tā ir sociāla diskriminācija, vai uh, Mums ir zinātniski uzspiests lēmums, e, kad Sūlis kunga gadījumā, jo tiek apgalvots, ka bērna dēļ viņam bija šī skola jāpamet, nevis e, darbinieku dēļ vai kāda cita iemesla dēļ. Man liekas, ka pašlaik vairāk kā jebkad mums ir jādomā par Eiropas skolas nozīmi un misiju. Es piekrītu Kašmena kungam, ka nepieciešams veikt pētījumu par Eiropas skolas darbību, un kas attiec uz šo konkrēto lūgumu rakstu, ir skaidrs, ka tas ir jāpatur atvērts, un attiecībā uz iepriekšējo gadījumu es gribētu nākt klajā ar priekšlikumu uzdot mutisku jautājumu plenārsēdes laikā, un, ja nepieciešams, es pat pati to varu izdarīt. Paldies! Allora, passerei adesso alla petizione scritta al punto 9 anche perché affronta. Pārēsim pie nākošā lūguma raksta 9. Tātad eh, tas seko pēc iepriekš izskatītā jautājuma. Tā lūguma raksta iesniedzējs šeit nav, tāpēc došu vārdu komisijas pārstāvim. Tā kā iesniedzējs šeit nav, es eh, īsumā pastāstīšu par lūgumrasta saturu un tad uh, sniegšu komisijas komentārus. Tātad iesniedzējs ir no īrijas un sūdzas par izglītības uh, pakalpojumu trūkumu au, bērniem autistiem. Viņš norāda, ka 18 gadus vecs bērns nav saņēmis pamata izglītību, saskaņā, eh, uz kuru viņam ir tiesības saskaņā ar eh, īrijas konstitūciju. Viņš eh, norāda uz grūtībām, ar kurām nākas, saskarās, ar kurām nākas saskarties citiem vecākiem, uh, uzvedības analīzes eh, skolās, tātad skolās, kas specializējas eh, autistu izglītošanā. Es runāšu par diviem galvenajiem instrumentiem, kurus minēja jau mani kolēģi. Direktīvas projekts par vienlīdzīgu attī, attieksmi ārpus darba un par ANO konvenciju uh, invaliditātes jautājumos. un es pieskaršos e, ne procedūras jautājumiem, bet tieši saturam, šo te divu instrumentu saturam. Runājot par direktīvu, direktīva iekļauj arī izglītības sfēru, un dalību valstīm ir jānodrošina iespēja invalīdiem piekļūt izglītības pakalpojumiem nediskriminējošā veidā. Viņiem dalībvalstīm arī ir jānodrošina atbilstoša dzīves vieta. Mēs jau runājām par pašreizējo situāciju, tieši runājot par direktīvas sagatavošanu, bet svarīgi ir norādīt arī to, ka šie te priekšlietumi uh, neietekmēs dalību valstu atbildību, nodrošinot eh, atbilstošas izglītības pakalpojums. Un tātad šeit mēs ietveram arī izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām, jo mēs zinām, ka direktīvas priekšlikumu vēl nav apstiprinājuši uh, Eh, tieši saistībā ar, ar to konkrēto eh, lūgumu rakstu iesniedzēju norādīto problēmu. Un tagad es runāšu par ANO konvenciju eh, par invalīdu tiesībām un konkrēti par 7. un 24. pantu, kas runā par bērnu invalīdu tiesībām uz izglītību. Konvencija nosaka, ka uh, nacionālām dalībvalstīm jānodrošina visaptvaroša izglītības sistēma, nepieļaujot diskrimināciju nevienā no līmeņiem un nodrošinot vienlīdzīgu iespēju izmantošanu. Īrija ir viena no Eiropas Savienības dalību valstīm un ir parakstījusi šo konvenciju, bet vēl nav to ratificējusi. Tiklīdz Īrija šo konvenciju ratificēs, tās noteikumi būs saistoši īrijas iestādēm. Bet nu, tas pašlaik vēl nav noticis. Ja mēs runājam uh, par tādiem nesaistošākiem pasākumiem, tad komisija šajā jomā mēģina atbalstīt uh, invalīdu tiesību uz izglītību ievērošanu, un mana eh, kolēģi jau iepriekš runāja par invaliditātes ekspertu zinātnisko tīklu, nu, tātad par, ar, eh, par um, pētījumu, kurā tiks uh, skatīti atvieglojumu skatīt atvieglojumu piešķiršana invalīdiem tiks norādīts, e, kāda likumdošana ir katrā dalību valstī tieši saistībā ar izglītību un izglītību bērniem ar īpašām vajadzībām. Tīpaši pievērsīsimies resursiem, kurus e, dalību valstis tērē, lai nodrošinātu invalīdu tiesību uz izglītību izpildi. Kā es teicu iepriekš, šī ir galvenā atbilde uz šo lūgumu rakstu, jo saskaņā ar pašreizējo akī pašlaik šis jautājums ir nacionālo valstu kompetencē un nevis Eiropas Savienības kompetencē. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Ja nē, jums ir vārds, lūdzu. Man liekas, ka mums noteikti šeit ir kaut kas jākomentē. Jā, komisija pareizi teica, ka šis jautājums ir nacionālo valstu kompetencē. Un lūgumraksta iesniedzējs jau savos dokumentos ir norādījis, ka viņi mēģināja gūt atbalstu īrijas tiesās, un diemžēl tas nav izdevies, un tieši tāpēc viņi ir vērsušies pie mums. Uh, ja šis lūgumraksts eh, tiktu iesniegts mm, pēc tam, kad jaunais eh, parlaments sastāvs sāka darbu, tad man liekas, šis process nebūtu tik tālu pavirzījies, bet pašlaik mums ir jānodrošina tas, ka lūgumraksta iesniedzējs saņem atbildi no komisijas un no mūsu komitejas. Un jānorāda, ka ja viņi saistītos ar uh, parlamentāriešiem eh, gan īrijā, gan arī varbūt šeit, tad mēs varētu varbūt sniegt kaut kādu papildus palīdzību, bet diemžēl tas nav Eiropas Savienības kompetencē un mēs to nevaram risināt. Bet, nu, jebkurā gadījumā tas jau vai, vēl jau vairāk norāda, ka ir nepieciešams pieņemt pamat direktīvu un arī specifisku direktīvu konkrētā jomā. Uh, jo specifiskus konkrētus jautājumus nevar risināt, risinot kādu konkrētu diskriminācijas gadījumu. Tieši tāpēc direktīva būtu daudz efektīvāka, m, mm, lai izslēgtu diskrimināciju jebkurā jomā, arī izglītības jomā. Pašlaik padome nobleķējusi pamatdirektīvas projektu, un tas ir politisks solis Un man liekas, ka būtu pareizi saistībā ar šo lūgumu rakstu un arī citiem lūgumu rakstiem uzrakstīt vēstuli padomas prezidentam ar jautājumu, kas ir ticis darīts, lai šo te bloku noņemtu. Higins kungs pavisam īsi. Runājot par, eh, es jau runāju par šo te konkrēto lūgumu rakstu jau iepriekš. Bet nu, šeit mēs skaidri redzam, ka vispārēji principu pieņemšana nav pietiekoši liels solis, ja mums ir jārisina invalīdu problēmas. Un šī konkrētā gadījumā tā ir problēma, kas saistīta ar izglītības nodrošināšanu bērniem autistiem. Ir, ja uh, šī problēma jau pastāv ilgi, un daudzi vecāki ir piedzīvojuši to, ka īrijas valsts piever acis uz viņu bērnu vajadzībām un piedāvā kaut kādus vis, vispārējus risinājumus, kas patiesībā nav risinājumi. Un vecākiem ir ļoti daudz bijis jādara, lai atrastu kaut kādu risinājumu. Daudz vecāki pat izveido skolas sev mājās un daudz, daudz resursu iegulda, lai, piemēram, noalgotu skolotājs, kas strādā nepilnu laiku, kas varētu vislabāk strādāt ar šādiem bērniem. Šis ir jautājums, kad valstīm būtu jāieklausās vecākos un jāieklausās tajos cilvēkos, kas saskarās ar invaliditāti katru dienu. Un nav pietiekoši vienkārši atsaukties uz konstitūciju, ka tiek ievērotas bērna tiesības uz izglītību, jo kaut kur ir kaut kāda skola, uz kuru bērns varētu aiziet. Šeit mums ir jārunā tieši par izglītības būtību Un ja dalību valstīm, piemēram, īrijai, un dalību valstīm, un, piemēram, īrijai šeit vēl daudz ir darāms. Paldies! Man liekas, ka šo ka šī lūgumraksta sakarā mēs ņemsim vērā visus priekšlikumus, e, kurus jau pieminējām iepriekšējo lūgumrakstu sakarā. Tātad pirmkārt mums ir jāratificē konvencija. Mums jālūdz komisijai e, rīkoties daudz noteiktāk un e, atbilstoši situācijai. Un par mutisko jautājumu komisijai uh, Tātad mums ir jāiesniedz jautājums par konkrētu specifisku informāciju par šo gadījumu. Tāpēc lūgumu rakstu paturēsim atvērtu un ņemsim vērā arī visus priekšlikumus. Tagad pārējiem pie 15. lūgumu raksta. Mēs jau par šo lūgumu rakstu runājām iepriekš, tāpēc būtu labi. Pāriet eh, pie lūgumraksts, kur mums ir lūgumraksts iesniedzējs, un pirmais šāds eh, lūgumraksts ir 1696 no 2008. gada. Vispirms es gribētu pateikties eh, par eh, šo iespēju man izteikties. Es runāšu par problēmu, kas ir pieņēmusies milzīgos apjomos gan Eiropā, gan pasaulē. Tā tad ir, te ir runa par reālu noziegumu, pret bērniem vērstu noziegumu, uh, attēlu uh, reproducēšanu Eh, Francijas statistikas dati norāda, ka eh, te ir iesaistīti 3% iedzīvotāji, un Beļģijā, tādā mazā zemē kā Beļģijā, ir pavisam tātad 22 miljoni. Eh, statistikas dati norāda, ka ir pavisam 22 miljonu upuri visā Eiropā. Tā ir, tas ir delikāts jautājums, jo no vienas puses te ir runa par korupciju, no, politi, no poli, uh, policijas puses puses un no, no otras puses. E, problēma ir tā, ka bērni upuri ir tie bērni, kas ir visādos internātos un tam līdzīgās iestādēs. Un, protams, ir zināms, ka šie bērni būtu jāaizsargā, bet tas netiek darīts. Un bieži vien konstatējums ir tāds, ka šie gadījumi tiek uzskatīti par valsts noslēpumiem, atsevišķos, atsevišķās lietās. Arī man bija viena tāda lieta, un uh, Man pieredze bija tāda, ka politi policija nevarēja piekļūt manai lietai, jo tur tā tad bija kaut kāds slēgts kods uzlikts. Un man tika minēts, ka, š, ka tā, šis kods ir tāpēc, ka šī lieta ir tāda, kas var apdraudēt valsts stabilitāti. Un es skaidri zinu, ka mana lieta tika klasificēta kā tāda, kurai trūksta faktoloģisko pierādījumu, bet man pašai nekad nebija, nebija dota iespēja piekļūt savai lietai, un līdz ar to to varēja klātspēt tā, kā viņam patīk. Diemžēl šāda situācija ir daudzās Eiropas valstīs, un bieži vien tieši <clears throat> šie prasītāji tiek eh, eh, pārvērsti par upuriem. Šie cilvēki tiek nosūtīti uz cietumu, lai arī pilnīgi mm, pastāv medicīniski pierādījumi, ka šādi cilvēki nevar izdarīt tiem inkriminēto noziegumu. Un tad ir pat konkrēti, uh, konkrēti gadījumi, kad cilvēks ir gandrīz vai nolemts nāvē, jo viņam tiek liekta medicīniskā palīdzība. Un tas ir pilnīgi neticami. Mēs dzīvojam Beļģijā un varētu domāt, ka šai valstī tiek ievērot cilvēku tiesības. Taču ir gadījumi, kad uh, cilvēkam, cilvēks nonāk cietumā, viņam jau trīs gadi ir diagnosticēts uh, e, vēzis un vispār nav, e, nekur netiek uh, atzīts, ka viņam šis vēzis ir, nav saprotams, kā viņš vispār uh, šis cilvēks izdzīvo. 591 stundu viņš bija ieslēgts roku dzēvšos, kas ir pilnīgi pretlikumīgi. Un, un viņš arī 1991. gadā bija policijai iesniedzis sūdzību par prasību par to, eh, ka tiek izmantoti, seksuāli izmantoti bērni, un Eiropas parlaments pateicās šim cilvēkam par to, ka viņš ir eh, vērsis parlamentu uzmanību šo problēmu, bet visi šie, visas šīs lietas tika uzskatītas par slēgtām, un pavisam ir milzīgs eh, daudzums eh, foto, eh, piemēram, tika arī viena sieviete apcietināta, tāpēc, ka ne, negribēja atzīt uh, tiesību sargāšos iestādes to, ka viņa septiņgadīgajam bērnam ir venēriska slimība, kas, protams, nevarētu būt nekā citāda, kā tikai šādu pretlikumīgu rīcību rezultātā. Un kas notika? Šo sieviešu šī bērna māte vienkārši ielika cietumā, un viņai nebija nekāda pieejas savam, uh, savai, saviem dokumentiem šīs lietas dokumentiem. Un, eh, protams, ka poli policija vienkārši sniedza informāciju presēji, ka te vispār nav nekā pamatota. Un 1998. gadā bija līdzīgs gadoju, gadījums, kad politika, policija noliedza, ka pastāv vesels pedofilu tīkls, kas ir izplatījis 40 miljonus uh, eh, fotoattēlu. Bet man ir viens kolēģis, kas ir, uh, kas ir cietumā. Un, uh, un te bija secinājums, ka septiņi CD tik pazuda no viņa lietas Un šis cilvēks tika uh, sodīts uz šī te nepilnīgā uh, lieta faktoloģiskā materiāla pamata. Nu, šādi septiņi diski vienkārši nevar izgaist gaisā, bet viņus nav grūti nozakt. Un mēs varam skaidri redzēt uh, šīs, šos visus stāstus internetā, un nav nekādu šaubu par to. Uh, ka tās ir īstas, jo mēs redzam milzīgi daudz bērnu, kas tiek iesaistīti šajās kriminālajos tīklos. Tad, tad tas skar 3% pasaules iedzīvotāji, tad pavisam te ir runa par 85 miljoniem iedzīvotāju. Un tie ir bērni, kas tiek, kad gušo traumu visam mūžam. Un bieži vien mēs aizmirstam to, ka lai bērns varētu attīstīties, viņam ir vajadzīga, vajadzīga arī aizsardzība. Un mēs zinām, ka simts procentu visu sēriju veidu slepkavu ir tie cilvēki, kas bērnībā guvuši traumu un nav nekādi guvuši attaisnojumu. Nav, viņiem nav tas pārdarījums eh, dzēsts. Un līdz ar to skaidrs, ka šie bērni, kas ir padarīti par prostitūtiem, eh, par, par tādu, kas tiek nelietīgi izmantot seksuāli, kļūs par līdzīgiem sērijveidu slepkavām. Un eh, tiesības sargājošās eh, iestādes neko nav darījušas. Mēs te runājam par monstriem, bet kas tad īstais monstrs ir? Tiesības sargājušās iestādes, jo tās nav aizsargājušas šos bērnus, kamēr viņi vēl bija bērni. Un šie bērni piedzīvo tādu attieksmi pret viņiem kā pret, pret tādiem suņiem. Man nekad līdz šim tā nav gadījies, bet man pašai ir gadījies piedzīvot tagad šādu notikumu. Un, un tad Un, un tad, kad es eh, cietumā jautāju, vai jums šķiet normāli, ka ar sirds slimu cilvēku jūs modināt tik pēc pusstundas, un manā, manā atbild, nē, mēs negribam viņu modināt, mēs vienkārši gribam zināt, vai viņš vēl ir pie dzīvības. Un skaidrs, ka valstīm nepatīk šādas situācijas. Mēs zinām, ka Bēļģija vispār ir pirmajā vietā, Francija, Portugāla, daudzās valstīs ir tāda situācija, kur uh, tiesnešiem ir tā, daudzas lietas, kas tiek pieņemtas kasācijā, un viņi bieži vien jau automātiski pieņem savu lēmumu. Mums e, Beļģijā bieži vien tiesneši pieņem tādus lēmumus, kā viņiem patīk, un tad Eh, vai, ja kaut kas tiek atklāts, tiek secināts, ka tā ir eh, tiesības sargājušo iestāžu kļūda, nu nekas, bet nu kurš tad eh, visu to kompensē valsts, un līdz ar to viņam nav nekāda atbildība, un viņi uh, to lietu pasniedz tādā gaismā, kā viņiem patīk. Skaidrs, ka upuru nav, ja nav upuru, tad nav arī kriminālu noziedznieku, un tas viss vienkārši tiek noslēpts. Mēs nekritizējam likumu, kas uh, ir par bērnu tiesību aizsardzību. Likums ir, eh, ar to viss ir kārtībā, taču šis likums netiek attiecīgi īstenots. Bet tad, ja tiesības sargojušās tiesāts var darīt to, kas viņām ienāk prātā, tad no šāda likuma vispār nav nekādas jēgas. Tad te rodas jautājums, kā mēs varētu īstenot šo likumu, kā Eiropas parlaments, kā komisija varētu piespiest valstis īstenot šo likumu. Ir dažādas, eh, dažāda problemātika, kas saistīta ar šādu veidu noziegumiem. Jūs zināt, ka internets ir pilnīgi izdzēsis visas robežas. Jūs jau zināt, ka šī, te, ka šī attēlu pārsūtīšana notiek internetā. Un līdz ar to jums gadās, ka šī lieta skar uh, sešas, septiņas valstis. Un mm, Beļģija. Uh, un tad uh, Beļģija nolēma vienkārši uh, spriest par šo lietu, kaut arī trūkst 85 miljonu faktoloģisko pierādījumu šajā lietā, un tad eh, šī kundze tika, eh, tika sodīta, tika tiesāta, kaut arī trūka vispār 85 tūkstošu pierādījumu. Un, un tā tad eh, šī sieviete tika notiesāta, viņai arī tika liekta iespēja ieskatīties savā lietā, Nu, tad šādi tiek notiek. Tāda notiek Francijā. Nu, Beļģijā arī, arī mums šeit Beļģijā ir bijuši līdzīgi gadījumi, kad ir pilnīgi skaidrs, ka Beļģijas uh, tiesa iestādēm bija skaidrs, uh, skaidrs uh, mērķis uh, nogalināt šo cilvēku. Un tad uh, tie, uh, tiesa Tieslietu ministrs piedāvāja viņam tableti, kas izsaukt viņam sirdstrieku, lai viņš varētu mierīgi aiziet. Un uh, savukārt divi, divi ārsti viņam ierosināja izdarīt, uh, izdarīt uh, um, pašnāvību, eh, desmit dienas pārtraucot viņam dot insulīnu, lai tādā veidā viņš varētu panākt humanāks ieslodzījuma apstākļus. Taču ministram vajadzēja 42 dienas, lai vispār sniegtu viņam šādu iespēju. Paldies! Un tagad lūdzu uh, gribētu. Uh, eh, Stefanija, Stefans Alfonso Lagarte atbildēt no komisijas puses. Is... Tad, tad ir trīs lietas, ko vajadzē, uz kurām vajadzētu atbildēt. Pirmkārt, tiek apgalvots, ka, ka vainīgi ir atlaisti no cietuma un nevainīgi ir ieslodzīti. Otkārt, tiek runāts par tieslietu sistēmas darbību un par to, ka būtu kaut kā jākompensē netaisnība. Un trešais, bērnu seksuālā izmantošana, par, pret kuru ir efektīvi jācienās. Un šie trīs jautājumi ir pilnīgi nodalāmi. Tātad pirmkārt par specifiskiem gadījumiem, konkrētiem gadījumiem, kad nevainīgie ir notiesāti un vainīgie atlaisti. Diemžēl mēs nezinām, vai tas tā ir vai tā nav. Komisija nav apelācijas iestāde, uh, kurā var iesniegt protestus par Nacionālo tiesu lēmumiem. Mēs pat nevaram lūgt pārskatīt kādu gadījumu. Tas pilnīgi nav mūsu kompetencei. Atbilstoši iepriekšējā līguma 33. pantam un šī līguma 72. pantam. Šeit no Eiropas Savienības puses mēs pilnīgi neko nevaram darīt. Otrā lieta par to, ka vairākās dalībvalstīs pareizi nefunkcionē tiesības mm, sargājošā sistēma. Tas ir ļoti nopietnas apgalvojums, jo tiek pārkāpts cilvēktiesību konvencijas sestais pants. Tā rezultātā būtu jāizsāk, jāuzsāk procedūra, kas noteikta Eiropas Savienības līgumā par uh, sistemātisku un fundamentālu cilvēktiesību pārkāpšanu. Mēs neuzskatām, ka tikai pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēju teikto, mēs varam apgalvot, ka dalībvalstīs tiek pārkāptas cilvēktiesības, tātad Beļģijā, Francijā, Nīderlandē un Portugālē. Šis nav pietiekošs iemesls, lai uzsākt šo ārkārtīgi svarīgo, nopietno procedūru. Mēs neredzam tam pamatu. Trešā lieta par to, ka ir nepieciešams efektīvi cīnīties pret bērnu seksuālo izmantošanu, un situācija iespējams ir vēl nopietnāk, kā to norādīja lūgumraksta iesniedzēji, jo zinātnieki ir aprēķinājuši, ka apmēram 10 līdz 20 procenti Eiropas bērnu uh, bērnības laikā tiks kaut kā seksuāli izmantoti. Un tas eh, tika aprēķināts 2003. gadā. Šis ir ārkārtīgi nopietns noziegums, kas būtiski traumē upurus. Tam ir dažādas izpausmes un attīstās aizvien jaunas un jaunas formas, piemēram, internetā. Un Reālā situācija ir tāda, ka nacionālās valstis pietiekoši nereģē uz to. Eiropas Savienība arī nē. Jā, ir pamat lēmums, kas tika pieņemts 2004. gadā, kur ir noteikti minimālie harmonizācijas līmeņi, bet tie ļoti, ļoti minimāli līmeņi. Tas ir pamatlēmums, un ja dalību valstis nolem to nepildīt, tad mēs tur neko īsti arī nevaram darīt. Jo mēs par to nevaram ierosināt lietu kopienu tiesā. Komisija to apzinās, un tieši tāpēc dažus mēnešus pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā mēs esam iesnieguši priekšlikumu par direktīvu, kurā tiktu noteikti instrumenti, lai efektīvāk cīnītos pret bērnu seksuālu izmantošanu. Komisija iesniedz šo pieklaskumu 29. martā. Mēs esam priecīgi, ka tā būs direktīva, un pašlaik mēs izējām parasto likumdošanas procedūru, kas nozīmē, ka to jāatbalsta padomis vairākumā, par to debatēs arī publiski un arī parlamentā. Priekšlikums ir visaptverošs, tas iekļauj dažāda veida seksuālo izmantošanu un runā par upuru aizsardzību, noziedznieku sodīšanu un ko varētu darīt nākotnē. Rīt par to mēs vairāk runāsim Libe komitejā. Es zinu, ka parlaments no šī dokumenta gaida ļoti daudz. Parlamenta rekomendācija pagājušā gadā bija izveidot šādu likumdošanas aktu, un pagājušā gada parlaments ļoti daudz prasības šajā sakarā izvirzīja. Komisija to ir ņēmusi vērā. Mēs esam ļoti apņēmīgi strādāt pie šī likumdošanas akta, sagatavot to pēc iespējas labāk, lai likumdošana šajā jomā varētu ievērot un ieviest vēl efektīvāk. Paldies priekšsēdētāji! Paldies komisijai! Es domāju, ka šī eh, komisijas sniegta atbilde bija visnotaļ visaptveroša. Un tā kā mūsu kolēģi negrib izteikties, ir pamats uzskatīt, ka šī, šī lūguma raksta galvenās eh, tēmas eh, skaršana no komisijas puses ir visnotaļ apmierinoša. Mēs eh, pamatojoties uz komisijas atbildi varam paturēt šo lūgumrakstu atklātu. Mēs eh, direktīvas ietveros varam lūgt, lai komisija darbojas ātrāk, lai īstenot šo direktīvu. Ja jūs eh, ar, ar to esat mierā, tad ar to es arī gribētu noslēgt. Un tagad mēs pievērsīsimies lūguma raksta, eh, lūguma rakstam numur 17, tāpēc, ka arī ir klāt lūguma raksta iesniedzējs Džons Bryans. Lūdzu, vārds jums. Sorry. Uh, thank you, Chair, for the opportunity to... Paldies, priekšsādātāji. Man ir tiešām prieks un gods, ka mēs varam tā pievērst šim jautājumam, ko esmu ieslēdzis. Manuprāt, tas nav jautājums tikai man, bet gan īstenībā skar visus Eiropas iedzīvotājus. Jo man bažīgi dara tas fakts, ka Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes uh, ģenotisko modificēto organismu padome pieņem tāds uh, lēmums regulāri, kas īstenībā varētu uh, ir tieši kaitēt Eiropas iedzīvotāju veselībai. Šī padoma nav neviena ievēlēt, bet tā it kā novērts risku novērtējumu. Bet, diemžēl, jāatzīst, ka viņa ir pilnīgi brīva no dažādu veidu uh, juridiskām saistībām. Tieši tāpēc es savu petīciju esmu iesniedzis, lai runātu par to veidu, kā šie procesi tiek īstenoti un kādā veidā tiek apkopot zinātniskie pierādījumi, lai veiktu pieņemt šādus lēmumus par ģenetiski modificētiem organismiem. Un tieši tāpēc esmu arī iesniedzis galvenokārt šādas savas bāžas. Savas bāžas esmu arī e, m, mm, tālāk pasvitrojis un akcentējis ar atsevišķajām referencēm. Pirmkārt, ņemot vērā, ka regulāri tiek it kā nonāk pie pozitīva atzinuma par ģenētiski modificētiem organismiem, mēs tomēr gribam norādīt, ka bieži vien tie zinātniskie avoti ir apšaubām, jo tie ir tādi individuāli zinātnieki, kuru darbs vēl nav īstenībā pierādīts ar, ar citu zinātnieku darbu bet tas ir obligāts nosacījums zinātniskā darba ticamībai. Turklāt daudzi norāda, ka šie zinātniskie pētījumi nav tomēr uzticami. Otkārt, ģenētiski modificēt organismu jeb GMO panels ir īstenībā neskaidriem, uz neskaidriem pamatiem. Tas nenodrošina labu pārstāvniecību nec no vidas ekspertiem, nec bio uh, daudzveidības pārstāvjiem, nec arī vidas, uh, piedodiet, veselības ekspertiem. Un, manuprāt, tad, ja mēs gribētu to uzticamību nodrošināt, tad būtu jāiekļauj arī patērētāju pārstāvi. Viņiem jau ir diezgan uzkrāta negatīva pieredze, un mēs redzam, ka atsevišķi eksperti darbojas arī Nacionālā padomē, kas tad pieņem šādu pašu veidu lēmumus, un viņiem ir divkārts iespējas šos lēmumus īstenot un ietekmēt. Mēs norādām, ka arī konkrētie norādījumi nav gana precīzi, lai varētu novērtēt precīzi radītos riskus. Komisijas instenošanas regulā kas ir nosūtīta arī šai ģēmo padomēji, jāatzīst, ka situācija vēl jo padara neskaidrāku. Tāpēc ir jānosaka skaidri standarti. Pirmkārt, jādefinē parametri, tad ir jāturpina ļoti precīzi īstenot pētījumi, jānorāda, ka ir pilnīgi neie, nepieņemami arī tikai veikt pētījumus ar atsevišķiem aizstājiem augiem vai augu daļām, nevis ar visiem augu uh, kopumā. Tāpat mēs norādām, ka bieži vien ir pārāk īss termiņš dažādu veidu pētījumiem, lai noteikti par ilgtermiņa iedarbību gan uz augiem, gan dzīvniekiem. Mēs uzskatām, ka izstrādātā ietver regula varētu daļēji risināt šo problēmu, bet no otras puses mēs redzam, ka tā tikai arī vēl vairāk atšķaida līdzinējās Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes vadlīnijas. Tālāk mēs norādzam, ka netiek pilnībā atklāti visi uh, svarīga informācija visos dokumentos. Mēs nereti redzam, ka neatkarīga ekspertīze var veikt tikai pēc jau lēmumu pieņemšanas. Piemēram, pilni dati par, par 603 bija pilnīgi nepieņem, neiespējami iegūt informāciju par šo lēmumu, līdz vien tiesa nelika nekaitīgumu iestrādējušos datus pilnībā publicēt. Un tieši tāpēc esmu arī vērsies pie pētīciju ieplīguma rakstu komitejas. Un ņemot vērā daudzos pārkāpumus, es tomēr uzskatu, ka vēl nav nokavēts, un mēs varam aicināt Eiropas, es aicinu Eiropas parlamentu rīkoties, lai nodrošinātu lielāku Eiropas pilsoņu aizsardzību. Pārtiks nekaitīguma aģentūra ir darījusi ārkārtīgi maz, lai ievērotu arī vidas padomis lēmums no 2008. gada 4. Eh, decembra. Tādēļ man šādi ierosinājumi. Mums jānodrošina, ka šie lēmumu pieņemšanas procedūra EFSA un tieši uz GMO ir jāmaina. Otkārt, visi protokoli par eh, dokumentiem un iesniegtajiem prasībām ir jākopē, tad jābūt arī izstrādām to kopijām un līdz ar to jānodrošina pieejamība. Proti, ka tos arī zinātniski vēlreiz atkārtojot pierādīt un, ja nepieciešams, tos var atkārtojot arī tad iztenot pirms šīs licences tiek izsniegta. Treškārt aicu parlamentu nosodīt šādu praksi, izmantot rezolūciju šādas iespējamās lietas. Pirmkārt, nepieciešams uzlabot, nosodīt ne, nepilnīgo zinātnisko datu vākšanas bāzi, tālāk nodrošināt, ka zinātni tehniskais darbs tik tiešām atkārtots un reizē pierādīt vēlreiz tos pats rezultātus. Treškārt mēs norādām, ka tiktu bloķēt um, re, pētījumi, kas īstenībā nav sadarbības pētījumi. Tādā mēs norādām, ka EFSA ir jārāda, e, jānodrošina visu šo e, dokumentu pieejamība. Tālāk ir jānodrošina dokumentu pieejamība arī nākotnes produktiem. Un mēs redzam, ka, ka nedrīkst pieļaut šo vienkāršoto procedūru nopietniem ķīmētiski modificētiem organismiem. Un visbeidzot, lai izpildītu šo iebaidīšanu politiku pret tiem visiem neatkarīgiem e, zinātniekiem, kas norāda uz negatīvo ģēmo ietekmi. Mēs aicinām, lai mēs katru reizi tiešām noveltā, novērtētu iespējamo risku uz veselību. Es aicinu um, parlamentu aktīvāk iesaistīties arī dalībvalstīs, uh, viņu lēmumu pieņemšanā par iespējamiem riskiem un viņam atgādināt gan Eiropas pārtīks nekadīgumu iestādē, gan arī komisijai, ka jebkurā šaubu gadījumā ir jāvedās pēc maksimālās drošības un Eiropas iedzīvotāju veselības uh, principiem. Es pateicos komiteju, kad jūs izklausiet manu lūgumu un aicinu ļoti nopietni izvērtēt manus akcentētos jautājumus. Paldies! Paldies jums! Došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Simansenku. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisija gribētu atkārtot to, ka tā uzskata, ka dzīvnieku un cilvēku un vides aizsardzība ir viena no viņas prima, eh, prioritātēm. Un līdz ar to ģenetiski modificēto uh, modificētās pārtiks izmantošana nav pieļaujama bez eh, pētījumu veikšanas par tās eh, ietekmi uz vidi un cilvēkiem. Un komisija strādās arī turpmāk pamatojoties uz šiem principiem. Un runājot par autorizācijas procedūru, jeb EFSA un dalībvalstu centieni ir svarīgi. Tie nodrošina, ka ģenetiski modificētā pārtika netiek uh, pieļauta bez konkrētiem testiem. Un jebkurš EFSA pieprasījums, jebkurš šāda veida jautājums uh, Eh, tiek nodots dalībvalsts ziņā, dalībvalsts var sniegt savus komentārus, tad vispirms tiek īstenota analīze no EFSA puses, un tad ir arī īpašs pielikums, kurā tiek minēts visi, eh, visi secinājumi. Un otrs svarīgais elements šai autorizācijas procedūrā ir EFSA rīcībā esošais laiks, lai izvērtētu šīs, šos ģēmo. Bieži vien tiek uzskatīts, ka Eiropas procedūras, Eiropas Savienības procedūras aizņem daudz laika. Iemesls, kāpēc tas prasa tik daudz laika, ir tāds, ka EFSA pieprasa no katra iesniedzēja konkrētu informāciju kas apliecina, ka tiek uh, īstenoti pamat un papildu testi, kas nodrošina, ka ģēmo nav uh, neapdraud pārtikas uh, drošību vai nekaitīgumu. Komisija ir paredzējusi izstrādāt vēl vienu priekšlikumu, lai uzlabotu šo sistēmu Tātad tas, tā būtu regula par ģēmo, eh, par ģēmo uh, apstiprināšanu. Tas būtībā ir lūguma raksta iesniedzē mērķis, un mēs ceram, ka šis priekšlikums vēl labāk uzlabot, uzlabos uh, eh, pašreizēju autorizēšanas procesu, un uh, tas balstīsies uh, uz eh, spēkā esošajām vadlīnijām un arī uz secinājumiem, kas izriet no divu gadu laikā noritējušām sarunām ar dalībvalstīm. Un tātad dalībvalstis arī ir iesaistīts šīs regulas izstrādē. Šī regula konkretizē protokols, kas nepastāv starptautiskā līmenī, vai arī konkretizē, kuri protokoli konkrētā situācija ir izmantojami. Mēs turpinām strādāt pie šīs regulas, sadarboties ar visām dalību valstīm, ņemot vērā komentārus, kurus uh, mums sniedz uh, citas interesētās puses. Paldies! Beļģie kungs uh, lūdzas izteikties. Lūdzu, kungs vai kundze? Ā, kundze. Madame la Présidente, je crois que c'est. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es domāju, šis lūgumraksts vērš mūsu uzmanību uz trim svarīgiem principiem, kas ir svarīgi uh, patērētāju aizsardzības un veselības aizsardzības uh, un vidas aizsardzības jautājumu lokā. Vispirms, te ir runa par uh, caurskatāmīgu in un piekļuvi informācijai par ģēmo Un te ir arī jautājums par uh, zinātnisko pētījumu uh, daudzdisciplināro aspektu un objektīvismu. Un šie pētījumi, protams, atstāja lielu iespaidu uz mūsu sabiedrību. Un treškārt te ir uh, piesardzības princips. Es visnotaļ atbalstu uh, lūguma raksta iesniedzēja, uh, iesniedzēja uh, bažas. Un te ir runa par 2009. gada 5. oktobra direktīvu. Un te bija runa par uh, to, vai šie EFSA īstenotie testi uh, par ietekmi uz vidi un veselību sniedz informāciju par ilgtermiņa ietekmi. Tā ir pirmā daļa mūsu, tā, tā ir tā, tā pirmā daļa manam jautājumam, un EFSA direktīvā tika atzīts, ka mūsdienās īstenotie testi uh, neuzrāda, kādi būs, eh, kāda būs ietekme ilgtermiņā. Un, un nākošais jautājums ir par īpašā veida kukurūzu. Skaidrs, ka ārējās ekspertīzes secinājuma bija pretrunā EFSA secinājumiem, un EFSA līdz ar to atzina, ka šīs papildu ekspertīzes uh, Uh, un tādu citu organizāciju veiktās ekspertītes netika ņemtas vērā. Un te mums komisija sniedz uh, atbildi uz uh, trim lūgumrakstu iesniedzēju ļoti svarīgajiem jautājumiem tātad caurskatāmību, zinātniskie pētījumi un to nozīme un arī piesardzība šaubu gadījumā. Un es uzskatu, ka komisijas sniegtās atbildes nav pietiekams. Ņemot vērā eh, to, cik liela ietekme var būt ģenetiski modificētajiem produktiem uz cilvēku un vidi, veselību un vidi, mums ir jābūt jo īpaši prasīgiem attiecībā uz uh, zinātniskiem testiem, un mēs e, šodien nevaram apmierināties ar to, ka e, viss ir kārtībā, Marķīs kundze, e, nāks laiks, mēs risināsim problēmas. Es domāju, šis brīdis ir pienācis tagad. Es domāju, ka pašreizējais lūgumraksts ir jāatstāja atklāts, jo mums ir jāizstudē šis, šī slavenā regula, pie kura strādā Eiropas kopiena tā, lai tā spētu atbildēt uz lūgumrakstiesniedzēju uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Vans, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, šis ir visaptverošs jautājums, milzīga problēma, un es esmu pārliecināta, ka daudzi deputāti, tāpat kā es, te iestājas par mūsu vēlētāju un mūsu patērētāju tiesībām. Un tas jau īpaši ir saistīts ar ģēmo apstiprināšanu, un šis ir ļoti delikāts jautājums. Un, protams, ka mēs šeit varētu pieprasīt caurskatāmību, lai nodrošinātu arī ticamību visam šim procesam. Lūguma raksta. Uh, iesniedzējs ir šeit uzdevis ļoti konkrēts jautājums, uz kuriem komisija nav atbildējusi. Vismaz es uzmanīgi šai atbildē klausījos, tomēr konkrētas atbildes neradu. Un apspriežot ģēmo, cilvēki runā par kādu zinātni, ka tā tad eh, lēmums nedrīkst pieņemt balstoties uz emocijām. Uh, Un tieši to mēs arī šeit lūdzam. Mēs gribam konkrētus zinātniskus pētījumus, pētījumus, kurus nepasūta š, un, e, šīs te neobjektīvās ģemo ražotāju kompānijas. Un skaidrs, e, ka, ka e, ārējo ekspertu veiktajiem pētījumiem ir jādod tāda paša ticamības pakāpe kā EFTA, kā šis eh, organizācijas veiktai, EFSA veiktajiem pētījumiem. Un es nedomāju, ka līdzīgus, ka nevarētu duplicēt šos pētījumus. Un skaidrs, ka EFSA ir pilnīgs informācija, visa informācija ir EFSA's kontrolē. EFSA's pārziņā līdz konkrētie ģēmo tiek apstiprināti, un šī situācija nav pieļaujama. Un eh, tad, ja šī situācija, situācija no, ja šī procedūra tiek noslēgta, skaidrs, ka reāli uh, atbild uz jautājumu par eh, ģēmo drošību netiek sniegti. Un mums, kā parlamentam, ir atbildība nodrošināt, ka informācija ir objektīva un precīza. Un es zinu, ka tagad mēs apspriežam šo regulu. Un man ir smagas aizdomas, ka vēl ar vienu mm, šeit EFSA tiek dota, liel, eh, tiek dota lielāka brīvība, uh, un pārziņa nekā visām citām iesaistītām pusēm. Varbūt mēs varētu šeit izstrādāt rezolūciju, kā to ir ierosinājis lūgumraksta iesniedzējs. Un mēs tiešām varētu paskatīt, kā patērētāju un nevalstiskās organizācijas varētu iesaistīties, lai panāktu, ka arī ārējie ekspertu atzinumu tiktu ņemt vērā. Es domāju, šis ir īstais brīdis, lai mēs darītu kaut ko mūsu iedzīvotāju, visas Eiropas iedzīvotāju labā. Paldies, Higgins lūdzu. Priekšsēdētājs runās ļoti īsi, jo es zinu, ka vēl citi darbi mums darāmi e, bet nu īsumā šī ir ārkārtīgi svarīga iniciatīva Komisija visu laiku saka, ka viņu prioritāte ir veselība un vīde, bet ja mēs runājam par ģenētiski modificētiem organismiem, tad situācija ir pilnīgi savādāka. Man liekas, ka komisiju jau daudz gadu laikā ietekmē transnacionālās kompānijas, kas burtiski virza tirgūšos produktus un gūs no tā lielus ienākumus. Uh, Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, lai saglabātu mūsu vidi un mūsu ekosistēmu un arī lai mūsu pārtiks piegādes būtu drošas. Šīs korporācijas ir augstprātīgas un uzskata, ka 5-10 gadu laikā ģenētiski modificējot augus, viņas panāks labākus rezultātus kā miljoniem gadu evolūcija. Un cilvēki šādus augus eh, piemēroja patēriņam eh, simtu un tūkstošu gadu laikā. Man liekas, ka ir ārkārtīgi neatbildīgi ļaut vidē audzēt uh, miljardus hektāru ģenētiski modificētu augu, jo mēs nezinām ilgtermiņa efektu. Piemēram, kā šādi augi reaģēs klimata izmaiņu gadā, gaitā vai vidas izmaiņu gaitā. Tieši tāpēc es atbalstu lūgumraksta iesniedzēja eh, prasību par neatkarību, mību, uh, par uh, testu rezultātu pārbaudīšanu, jo visi uzņēmumi, kas piedāvā GMO, piemēram, iepriekš mums piedāvāja tā saucamo Agent Orange, un man liekas, ka šādiem uzņēmumiem es tomēr nebūtu gatavs uzticēties. Paldies, Pastanaro kungs. Īsumā es atbalstu uh, domu par rezolūciju, lai komisiju nedaudz paspiestu nāk klajā ar atbilstošu priekšlikumu. Man liekas, ka lūgumraksts jānosūta arī vides komitejai, pirms mēs pieņemam kaut kādu lēmumu. Varbūt, ka mums parlamentā vajadzētu organizēt uzklausīšanu par šo jautājumu, jo šis jautājums ir ne tikai pretrunīgs, bet tas ir viens no svarīgākajiem Eiropas darba kārtības jautājumiem. Paldies! Okus kundze, īsumā. Vairākas reizes mēs esam saņēmuši eh, bargu kritiku par EFSA darbību. Un tas ir ārkārtīgi satraucoši. Es gribētu piebilst, ka viņi vispār noliedz piesardzības principu izmantošanu. Piemēram, šodien Dāņu presē tiek rakstīts, ka nanotehnoloģijas rada līdzīgas problēmas kā asbesta uh, radītais kaitējums. Un šeit mēs redzam smagu, hronisku gadījumu, kad priek, uh, piesardzības princips netiek izmantots. Uh, Un tieši tāpēc mums ir jānodrošina, ka šis princips tiek iekļauts ģēmo izskates e, gaitā. Piemēram, Monsanto ir e, otrs lielākais lobbyists pēc e, atomenerģētikas lobija. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja. Varbūt, ka mēs varētu nosūtīt šo lūgumu rakstu arī vidas komitejai un aicināt viņus eh, sniegt eh, informāciju par pētījumiem šajā jomā. Un tad mēs varētu paskatīties uz šo jautājumu arī saņemtās informācijas gaismā. Mēs arī varētu runāt par šo problēmu biodiversitātes e, aspektā, tātad vidas komiteja šeit varētu nāk lajā ar kādiem priekšlikumiem. Tad mēs varētu organizēt kopēju uzklausīšanu ar vidas komiteju, bet nu kopumā man liekas, ka mums jāstrādā kopā ar šo komiteju. Tad pāriesim pie pēdējām uh, diviem lūgumrakstiem, uh, par, saistībā ar kuriem ir ieradušies lūgums, lūgum rakstu iesniedzēji, un sāksim ar Džimbelu. Paldies eh, komitejas locekli, locekļies pārstāvju gan Džim Džilubelu, gan Alliance for Natural Health Mani sauc Roberts Ferkerks. Es gribu teikt, ka ir cieša sak, saikne starp eh, Van Džoni sniegto lūgumrakstu un mūsu lūgumrakstiem. Jautājumi šeit ir saistīti ar EFSAS riska izvērtējumu, un mēs redzam, ka GMO radījuši daudz jautājumu. Uh, Mēs redzam, ka EFSA šeit līdzīgi darbojās eh, pārtikas eh, uzturbagātinātā, uzturbagātinātā jomā, piemēram, saistībā ar floru uzturbagātinātājiem, kas patiesībā ir zāles. EFSAS izmantotais riska izvērtējums un eh, komisijas riska vadības sistēma ir saistīti ar uh, vitamīnu un minerālu vielu maksimālajiem un minimālajiem līmeņiem, un šeit tā pieeja būs ļoti ierobežojoša. Es gribēju lūgt jūs paskatīties uz uh, manu prezentāciju, tātad es runāšu par četriem ievadpunktiem, par četrām problēmām un sniegšu arī četrus priekšlikumus. Un uh, es ceru šo te prezentāciju pabeigt mazākā piecās minūtēs. Uh, vairāk kā 25% no Eiropas iedzīvotājiem eh, va, izmanto uzturu bagātinātājs, un tie ir cilvēki, kas rūpējas par savu veselību. Uztura bagātinātāju daudzums, eh, kas tiek izmantots uzturā, mm, mainās eh, dažādu grupu griezumā un dažādu valstu griezumā. Uh, tā kā pārtikas piegādes kļūst globālas un ir pieejami pārstrādāti pārtikas produkti, tieši tāpēc papildus minerālvielas un papildus vitamīni kļūst aizvien nozīmīgāki. Lai atbalstu, atbalstītu izvēles brīvību, tad doma par to, ka jāievieš likumdošanā noteikti ierobežojumi uzturbagātinātāju jomā tas nav vienīgais veids, kā varētu vadīt risku, ja mēs izmantotu šādu sistēmu, kas e, tiek izmantot riska vadībā, piemēram, saistībā ar celiakiju, tad mums vispār būtu jāizliedz kvieši, jo Eiro, lielai daļai Eiropas iedzīvotāju ir alerģija pret glutēnu, pret lipekli. Un eh, lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju arī nepārstrādā laktozi. Šo te modeli izveidoja medicīnas institūts 80. gados ASV. Tātad vidū jūs redzat pieņemamo uzņemto daudzumu. Un Tātad augšā jūs redzat to līmeni, pie kura iestājās kaut, kādi, kaut kādas sekas, un EFSA izmanto tādu pieļaujamo, pieļaujamā līmeņa ideju. Un šie te aprēķini ņem vērā vairākus nenoteiktības faktorus. Uh, Tātad šie te augšējie līmeņi ir tajā pieļaujamajā, uzņemamajā līmenī. Pašlaik Eiropas komisija vēlas pazemināt vidējo uzņemamo daudzumu un tādējādi tiktu samazināti arī maksimālie pieļaujamie līmeņi. Tagad es gribētu runāt par četriem galvenajiem punktiem. Protams, ka ir arī daudz, daudz citi, bet šie ir tie svarīgākie. Pirmkārt, EFSAS augšējie līmeņi, kas tiek izmantoti par pamatu aprēņi, aprēķiniem, nav uzticami. Lielbritānijas ekspertu grupa vitamīnu un minerālu jomā uh, ir noteikusi, ka no 32 šādiem vitamīniem un minerāliem tikai 8 gadījumos var uh, uzticami aprēķināt uh, to līmeņi, un visos citos gadījumos tas līmenis ir tikai indikatīvs. Un jau 2004. gadā tika norādīts, ka maksimālais pieļaujamais līmenis uh, nevar tikt izmantots kā uzticams informācijas avots. Otkārt, netiek ņemts vērā, izņemot vienīgi varbūt B12 vitamīna gadījumā, visi iespējamie toksiskuma rādījumi, jo izrādās, ka tiek izmantota vistoksistākā kādas uzturvielas forma. Trešā problēma ir tāda, ka tie modeļi, uz kuriem pašlaik eh, skatās Eiropas komisija, pieņem, ka tā robeža starp augšējo līmeni un vidēju uzņemto līmeni norāda uz riska pakāpi. Bet tas tā nav, jo tas ir atkarīgs no riska veida. Piemēram, ja risks ir eh, aknu atteikšanās, eh, salīdzinot ar kaut kādu vieglāku riska formu, tad šeit būtu jāņem vērā tas riska veids, Ceturtkārt, eh, daudzos ziņojumos jau ir teikts, ka risks un ieguvumi pārklā, pārklājas, un ja likumā tiek noteikts, ka vēlas izslēgt pilnīgu risku, tad mēs atgriežamies pie jau man iepriekšēji, manis iepriekš minētā piemēra par lipīdiem, jeb glutēnu. Tātad šī diagrammā jūs redzat to pārklājumu, kāds ir starp risku un pieļaujamo dozu. Un ja netiks e, atļauts pārkāpt maksimālo pieļaujamo līmeni, tad arī nekādu īpašu ieguvumu nebūs. Šo ziņojumu es publicēju pirms vairākiem mēnešiem. Uh, un uh, ziņojums ir pieejams žurnālā Toxicology. Un uh, šeit tiek kritizēts, uh, kritizētas tās pieejas, mm, kādas ir Eiropas komisijai, runājot tieši par šo te jautājumu. Nobeigumā es gribētu ieteikt, ka šos te ziņojumus jāizmanto par mērauklu tam, kā komisija virzās uz priekšu, piemēram, Eiropas parlamentā, kad tiek pētīts tas, eh, kā maksimāli pieļaujamie līmeņi tiek ierakstīti likumā. Šie jautājumi ir jāskata ļoti rūpīgi. Es gribētu teikt, ka Eiropas komisijas atbilde no 2009. gada jūlija uh, Mm, īsti neatbildēja uz mūsu galvenajiem jautājumiem. Un šeit ir ļoti nozīmīgas jomas, kur mēs nesaņēmām atbildi. Komisijas galvenais, eh, galvenā sūdzība bija tāda, ka, piemēram, veselīgās pārtikas snieg, veikals sniegtā informācija nav uh, precīza. Un viens no pamatojumiem bija tāds, ka komisija vēl nav sniegusi pietiekoši daudz skaitļu, lai varētu efektīvi novērtēt iespējamo ietekmi. Un tad, kad tiek sagatavotas rekomendācijas, varbūt tieši tad mēs varētu sākt vērtēt to ietekmi. Jo es negribētu, ka mm, parlaments uzskatītu šo priekšlikumu publikāciju par lietas beigšanu, un, un tad visu varētu uzreiz tā skaisti ierakstīt likumā. Nu, es gribēju pievērst jūsu uzmanību šiem diviem ziņojumiem. Paldies, ka devāt iespēju man izteikties. Paldies, komisijas pārstāvjiem vārds lūdzu. Priekšsēdētājiem, paldies. Es domāju, ka mums jāpieņem zināšanai, ka ka tiešām ir šie četri nopietnie jautājumi, kas te ir apkopoti. Un ko mēs redzam? Ir tāds atklāta kritika par pieeju, nosaka, kas nosaka maksimālos līmeņus vitamīniem un pārtīks piedevām uztur pagātinātājiem. kas nosaka arī Eiropas eh, pārtiks nekaitīguma aģentūras darbu, kā to arī nosaka direktīva. Es savukārt gribu vairākus komentārus izteikt. Atsaucoties uz Verke kunga informāciju. Pirmkārt, viņš atsauc uz informāciju no diētas ārstiem. Un petīcijā, ko Verke kungs iesniedz, Viņš norāda, ka šo informāciju viņam sniedz arī um, diets ārsti un arī bionatūras praktiķi. Un viņš norāda, ka daudz atziņas tieši izriet no praktizējušiem ārstiem. Un mēs zinām par konkrētiem pārtiks uzturs bagātinātājiem, kas tiek pakļaut dažādu veidu noteikumiem, kā to nosaka pārtiks normas, bet nekā medikamenti, jo viņi tiek vērtēti kā pārtiks piedevs, nevis kā medikamenti, un tas ir ļoti svarīgs punkts. Daudz, kas tiek teikts un kritizēts, kritikas ir vērsta pret kritikām, nu, varbūt, kas nav petīcija ir iekļaut, bet netika šovakardien prezentācija iekļaut, proti par vitamīniem un uztur bagātinātājiem, kas ir būtiski uh, arī cilvēka Vilmaņai, tika kritika norādīja, ka tos vajadzētu vērtēt savādāk nekā visus iespējamos cits riskus. Patiešām, vitamīni un minerālu vielas ir būtiskas uzturvielas, bet dažas no tām jāatzīst, kā var radīt nopietnus riskus cilvēku veselībai, ja tiek lietoti pārlieku lielās dozās. Tieši tāpēc E, e, mērķis ir nodrošināt mērķis, kad mēs nosakām augstākos iespējamos līmeņus, ir droša, ja nekaitīga šo vielu lietošana. Un tieši tāpēc Eiropas parlaments arī ir norādījis, ka maksimāli līmeņi ir jānosaka, un tos nosaka izmantot visvairākus kriterijus. kas arī noteikti direktīvā. Komisija katrā ziņā pilnībā cenšas tos arī iemērot un īstenot, un viens no tiem ir lūk arī šie līmeņi, kurus noteikuši arī izvērtējot zinātniskā līmenī. Un patiks nekādīguma iestāde un tās iepriekšējā priekštec iestāde ir šādai uh, uzstādījumam sekojuši un sagatavojot viedokli mēs to esam ņēmuši vērā. Mēs norādījām, ka um, līdšanēja izstrādātie kritikai par to, ka šie noteikti līmeņi nav īsti e, pareizi un nav uzticami. Es domāju, ka tas ļoti nopietnas apvainojums, kam ir nopietnas sekas, ja tas tiešām tā tiktu atzīts. Jo tas tieši ietekmētu risku novērtēšanas procedūras Viss tās seks varētu rasties ļoti nopietnas, un tieši tāpēc mēs nevaram pieņemt šādu veidu kritiku pār novērtēšanu. Tieši tādā veidā, kā mēs nevaram pieņemt kritiku